Varam apstiprināt arī iepriekšējās sanāksmes protokola apstiprināšanu, vai te ir kādi komentāri? Komentāri nav. Tad mēs pieņemam protokolu. Tad ir daži paziņojumi. Pirmais paziņojums, manuprāt, svarīgs trilogu sārunas par uh, Eiropas sad, savstarpējas savienības mehānismiem paldi, paldies Dievam tika noslēgti. Un ir panākta vienošanās, tagad ar parlamentu Un tad arī šo tekstu pēc tam apsvināja padome. Un 19. martā arī tad būs apstiprinājuma vēstule no padomas. Pateicos arī mūsu transporta komitejas komandai. Paldies Marinesku kungam, Telīčka kungam, Itre kolēģiem, kuriem izdevās noslēgt šīs sarunas. Jūs zināt, kā vēlāk tiks lēmts par skaitļiem kā tas notiek ar budžeta lēmumiem horizontāli, bet nu, ir panākta, manuprāt, veiksmīga vienošanās, kas būs arī darboties spējīga. ITRE TRAN kopīgā komiteja balsos 25. martā par konsolidēto grozījumu, lai varētu plēnāru sēdē e, noturēt balsojumu pirmajā lasījumā, un tādējādi būsim noslēguši savu darbu pie šī ļoti svarīgā mehānisma. Pirms mēs sākām uzklausīšanu par uh, iekšzemes ūdensceļu transportiem, es vēlos sveikt uh, viesus, uh, kas ir Dīter Koha viesi. Vai viņš vēlas ko sacīt, lai sveiktu savus viesus? Hallo, liebe Freunde, äh, wir sind durch Labdien, mīļie draugi! Mēs esam izbraukuši cauri Hesenē, bet esam no Saksonas Anhaltas. Eh, sirsnieks sveicu, priecies, ka esat šeit. Donc, nous... Jā, ar prieku jūs sveicam. Sveicam arī Kristvinu Čēpakungu, kurš ir Berlīnas transporta um, eh, izvadītājs, un uh, viņus ir uzaicinājis arī mūsu vicepriek, iepriekšējais priekšsēdētājs Krēmerkungs. Voilà, alors, euh, vous avez trouvé sur votre. Lūk, jums uz galdiem priekšā ir transporta komitejas aktivitāšu ziņojums. Tur ir 160 lapas puses, kur ir arī aprakstīts tās ar kādu aizrautību deputāti un visi komandas strādājuši pie šiem jautājumiem. Paldies sekretariātam par šo aktivitāšu ziņojumu sagatavošanu. Tas ir ļoti nepateicīgs, bet svarīgs darbs. Tas ļaus, es ceru, arī deputātiem atskaitīties saviem vēlētājiem vai nu sasaukuma beigās vai arī vēlēšanu kampaņā, lai rādītu un stāstītu par to, ka Eiropa strādā pilsoņiem, un to mēs varam arī redzēt, konstatēt, ka mūsu komitejas galvenais uh, darbs, mērķis ir uzlabot Eiropiešu dzīvi transporta jomā. Zinām, ka šis jautājums ir ikdienas uh, svarīgais uh, mūsu līdzpilsoņu jautājums. Paldies arī asistentiem, politiskiem padomniekiem, arī. Jo, uh, Eh, visam personālam, kas ir da, mums daudz palīdzējuši arī dažkārt eh, īpaši stimulējuši, lai mēs varētu būt uh, produktīvi savā darbā. Un rītdien arī tad uh, transporta komitejas mājaslapā būs pieejams šis mūsu aktivitāšu ziņojums. Nu, ko tagad skatīsim galveno šīs dienas sanāksmes tēmu. Personīgi arī man šis jautājums ir ļoti aktuāls. Uh, Tātad iekšzemes ūdens ceļu loma vairāk veidu transporta sistēmām. Kā jūs zināt, 2011. gada Baltā grāmata par ceļa karti um, Eiropas vienotajā transporta telpā nosaka 30% mērķi līdz 2030. gadam lai kravas tiktu pārvadātas arī pa citiem, izmantojot citus transporta veidus, ne tikai sauszemes transportu. Nu, lūk, Tad uh, mēs runājām par dzelzceļu ļoti daudz šai sakarā, bet arī ūdens transports ir ļoti svarīgs šis transfera elements, lai 2050. gadā mēs sasniegtu 50% kraus pārneses mērķi. Nu, protams, tas ir uh, arī vēl jāskata geogrāfijas un dažādu valstu vēstures kontekstā. Dažas valsts jau šajā jomā ir ļoti progresējušas, un tas vēlos uzteikt Nīderlandi un kolēģi Vim van de Kampu, jo Nīderlandi ir Eiropas ūdens ceļu transporta līdere. Uh, Tur ir krietni vairāk par 30%. Esat jau sasnieguši, pārsnieguši 2030. gada mērķi un domāju, ka arī jau sasniegsiet mērķi līdz 2050. gadam. Es zinu, ka šī pārēja uz ūdens transportu, uh, tam ir daudz priekšrocības gan uh, vīdas klimata jums, bet arī runājot par transporta veiktspēju, tā skaitā arī uh, ņemot vērā loģistiku. Uh, ūdensceļa transportam ir milzīga, milzīgs potenciāls. Tas uh, var arī uzlabot savu motorizāciju. Un te tāpat kā runāju par jūras transportu, es arī ceru, ka arī ūdens ceļu transportā varēsim pāriet no dīzeļu uz cita veida degvielu. Cerams, ka par to arī runāsim. Mūsu vidū ir četri eksperti. Uh, Jā, arī ceturtais ir klāt, ticis ārā no sastrēgumiem. Uzklausīsim vispirms Kārinda Šeperkundzi, kas ir Inland Navigation Europe uh, direktore. Pēc tam uzklausīsim Piotru Duraičikungu, Žiščečinas, uh, Jūras universitātes uh, doktors Elektorī Fiorito, Eiropas iekšējo ostu federācijas direktors un Eriks Šulcs. Uh, Katram sešas minūtes varat uzstāties tātad sešas minūtes un vispirms došu vispirms vārdu pārstāvēju no Eiropas komisijas. Arī viņai ir pieci, sešas minūtes, lai jo izteiktos. Kopčīnskas kundze no komisijas. Liels paldies, paldies par man doto vārdu. Gribu apsolīt, ka, ār, ka es. Uh, Ievērošu savu atvēlēto runas laiku, parasti gan to nedaru uzstājoties šajā komitejā. Gribu pateikties komitejai par to, ka organizēju šo uzklausīšanu. Paldies arī par to, ka pēdējo piecu gadu laikā ļoti nopietni esat strādājuši pie šīs svarīgās nozares. Es domāju, ka visi zālē atzīst, cik svarīga ir šī nozara, bet nu, nevienmēr visi. Uh, Citvieto atzīst, un paldies arī parlamentam un transporta komitejai par to, ka vēlties runāt par šo īpašo jomu un tās potenciālu. Ir arī nejādas divi rezolūcija pieņemta uh, Eh, programma, kas eh, turpina šo ļoti svarīgo programmu, kas atbalsta arī iekšzemes ūdens ceļus. Paldies arī par skaidro aicinājumu nodrošināt finansiālo atbalstu, lai programma varētu īstenot. Šī rezolūcija tad arī. Jo, um, papildinās arī ziņojumus un vidus termiņa ziņojums un arī nejādas viens programma, ko apstiprinājāt pagājušajā gadā pēdējo piecu gadu laikā. Tiešām lieliski tas, ka transporta komiteja ir vairāk kārt atzinusi iekšzemes ūdens ar transporta nozars nozīmīgumu. Priekšsēdētājs ievada vārdos arī runāja par uh, ūdens ar transportu ietekmi. Uh, kāda varētu būt, lai sasniegtu Eiropas Savienības svarīgo politiku mērķus, klimata, satiksmes organizēšanas, vairāk vai transporta jomā. Par iekšzemes ūdensceļu transportiem, lai arī kādu jautājumu skatījuši komiteja pēdējo piecu gadu laikā, dekarbonizācija, investa, investīcijas, inovācija, sociālā dimensija. Uh, Nozare ir strādājusi pie visiem šiem aspektiem, lai tas, kas notiktu ar iekšzemes ūdens ceļu transportiem, lai tas arī pilnībā tiktu iekļauts vispārējos Eiropas Unības politikā saistībā ar transportu, bet ne tikai. Es arī ceru, ka tiek atzīts arī tas, ka Eiropas komisija ļoti nopietni ir arī sastrādājusies ar nozari, nozari ir sniegus savu atbalstu minūtes laikā es gribētu pateikt, kas vēl ir izcināms. Proti, tas nepieciešamība īstenot direktīvas par tehniskiem standartiem, neprofesionālām kvalifikācijām, tā arī ir joma, kur transporta komiteja spēlēja svarīgu lomu, lai varētu veiksmīgi noslēgt darbu pie profesionālās kvalifikācijas direktīvas projektu, di, eh, direktīvu. Man prieks redzēt Meisners kundze, viņa bija referente un tiešām palīdzēja virzīt uz priekšu svarīgus jautājumus par šo direktīvu. Tad arī darīsim visu, lai varētu īstenot arī vairāk vai transporta inovācijas projekts, lai varētu arī kuģu flote zaļināt, un tad raudzīsim arī, kā to visu arī labi savienot ar loģistikas ķēdi, pat ja vīdes un um, ekoloģisko aspektu mēs neapšaubām. Es domāju, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem, par ko noteikti runās arī Pāneļa viesi, kā nodrošināt to, lai iekšzemes ūdensceļa transports kļūtu vēl zaļāks un lai varētu atbildēt uz vīdes izaicinājumiem, klimata izmaiņām, bet arī gaisa kvalitāte. Tad arī ir jāturpina darbs pie TNT tīkla noslēgšanas. Mums ir jāstrādā arī, lai uzlabotu iekšzemes ūdensceļa transporta infrastruktūru un arī Eiropas parlaments aicināja arī palielināt uh, finanšu finanšu atbalstu, izmantojot CEF un uh, Eiropas apvārsti. Arī Eiropas komisija šeit nāk uz klājā ar diviem priekšlikumiem. Pašlaik, tag, pašlaik Eiropas parlaments un dalība valstis noslēdz darbu pie šīm diskusijām un domāju, ka diskusija rezultāti nāks par labu nozarei. Īpaši tas, ka tiks palielināt līdzfinansējuma rādītāji uh, CEF instrumentā, ticībā uz iekšzemes ūdens ir transporta uh, infrastruktūru. Pat ja pašlaik nevaram uh, apņemties politiski, ko tālāk virzīt, tomēr arī uh, transporta komitejas atbalsts Nairis 2 tiks ļoti nopietni ņemts vērā, kad nāks ar jaunā komisija. Nairis eksperta grupa, ko izveidoja komisija, dalība valsts un Eiropas parlaments arī tika aicināti tur piedalīties. Jau šī grupa ir sākusi analizēt Eiropas parlamenta rezolūciju un piedāvāto follow-up programmu pieņemt dažas nedēļas atpakaļ. Tiešām liels paldies par to, ka arī šodien nozare var ar jums runāt, un mēs ļoti uzmanīgi uzklausīsim arī nozeres pārstāvis un arī uzklausīsim Eiropas parlamenta deputātu jautājumus, lai varētu to iekļaut arī mūsu darbā pie Eiropas komisijas nākotnes politikām, lai atrisinātu iekšzemes ūdens ceļu transporta vajadzības. Paldies! Brīnišķīgi! Kopčīnskas kundze, jūs ievērojat sev atvēlēto laiku. Un tad nezaudēsim laiku uzreiz arī došu vārdu Dešepers kundzei. Atgādinu, ka viņa ir Inland Navigation Europe direktore. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas, kungi, deputāti, dāmas un kungi. Tiešām vienmēr prieks būt šeit, Eiropas parlamentā. Parlaments atbalstīs vienmēr iekšzemes ūdens ceļus. Uh, Un, ja parlaments ir bijis kritisks, tad tas ir bijis konstruktīvi. Un pēdējo gadu laikā jūs ārkārtīgi daudz mums palīdzējāt izstrādāt politikas iekš eh, zemes ūdens ceļu jomā. Sniegšu dažus piemērus par ilgspējīgiem ūdenceļu transportiem, par potenciālu, par kuru runāja Rīkē kungs arī no vairāk veidu transporta aspektiem, bet ne tikai. Ir pašlaik notiek daudz interesanti procesi, kas sagatavo nākotni. Mēs nezinām, mēs nezinām tāpat kā jūs, kāda būs nākotne. Taču zinām, kādi būs galvenie izaicinājumi. Tie mums visiem kopīgi mūsu pilsētas ir jāpadara pieejamas ar augstu dzīves kvalitāti. 80% no mūsu pilsoņiem dzīvos tieši pilsētās. Protams, ir jādekarbonizē transports, ir jāveicina aprits ekonomika, Tas ir ārkārtīgi svarīgi arī mūsu bērnu nākotnē, un iekšzemes ūdens ceļu transportam ir jābūt viegli izmantojumam vairāk veidu transporta sistēmā, un arī transportam ir jābūt klimatam draudzīgam. Tālāk, ja mēs runājām par pilsētām, kas ir veselīgas un viegli sasniedzamas. Jūs zināt, ka lielākā daļa mūsu pilsu, pilsētu vēsturiski apsvērumu dēļ atrodas tieši ūdeņu malā. Uh, Un, ja mēs tagad raugāmies uz ūdens ceļiem, tad uh, uh, tur visvairāk tiek izmantoti koka materiāli, pieaug ētirzniecība. Mēs strādājam ar dažādiem paletu kravām, ar tīrajiem uh, kuģiem, ar uh, dažādu uh, dažādiem tīriem ūdens autobusiem, ūdens riteņiem un tam līdzīgi. Mums tur ir daudz ideju, Ir nepieciešama telpa arī pilsētā, tās tur nav pietiekami, te ir jādomā kopā, jārauga, kā mēs ūdens uh, malā arī varam uh, tad, tad veicināt mājokļa attīstību un uh, atpūtas laukums un tam līdzīgi. Par emisijām ir arī pirmie kuģi, kas izmanto ūdeņrādī, hibrīddegvielas, tad arī uh, ir. Uh, arī, piemēram, Beļģijā ļoti daudz labi piemēri. Tad arī ir uz upēm pirmās arī vēja enerģijas pieejamība, bet daudz vēl ir izaicinājumi. Mums ir tiešām jāstrādā, lai samazinātu šo projektu izmaksas, lai tehnoloģijas būtu lētākas. Uh, arī tī, runājot par tīro enerģiju, arī te ir jābūt daudz uh, plašākam šim apmēram un jābūt daudz un dažāda veida enerģijas miksam. Un te mums ir ļoti svarīga gan CEF2, gan Eiropas apvāršņu programmas. Tālāk runājot par to, lai iekšzemes ūdens ceļu transporti būtu viegli izmantojami, uzticami, digitalizācija būs ļoti svarīga. Mēs tiešām strādājam, lai varētu integrēt iekšzemes ūdens ceļu transportu piegādes ķēdē, strādājam arī pie viedas savienotas kuģniecības. Mēs strādājam arī pie upju informācijas pakalpojumu izstrādēm. Bet mums steidzam ir jāiet arī tālāk un arī jāsēdā pie upju informācijas pakalpojumu direktīvas, sēdējam pie e-dokumentiem, arī par to, lai arī pārobežā būtu ļoti veiksmīga satiksme. Arī šī autonomā kuģniecība, akvētiskās droni, arī pie tiem strādājam. Uh, tad mēs arī vēl strādājam tiešām, lai tas viss būtu vairāk vai transporta sistēmā, lai tas viss būtu savstarpēji saistīts. Tas notiek digitalizētās loģistikas formā, bet tas jādara vēl vairāk. Šie jautājumi ir jāiekļauj arī e- Eiropas apvāršņu programmā un CF2 programmā. Tad mums ir jābūt vairāk arī pētniecībai un likumdošanai par standartiem, uztic atbildību, apmācību un tam līdzīgi. Tālāk Arī ļoti svarīgs jautājums atcerieties, pagājušā vasarā bija zemes ūdens līmenis. Ir Itālijā un citās valstīs bijuši arī iznīcinoši plūdi, kas patiesībā ietekmē visu transportu sistēmu. Bet ne tikai transportu sistēmu, bet arī daudz cilvēku saimniecības. Mēs sagaidām uh, Un mēs redzam statistikas datus, mēs redzam, ka tas nemaz nav nekas tik ārkārtējs. Mēs sagaidām, ka šādi fenomeni, mainoties klimatam, uh, būs aizvien biežāk. Runājot pie ūdenceļa projektiem, mēs strādājam pie multifunkcionāliem projektiem. Mums ir uh, tad, tad vienošanās, lai varētu risināt ūdenceļa transportu jautājumus, bet mēs arī analizējam biodaudzveidību, klimata izmaiņas, ūdens kvalitāti un daudzumu. Uh, jo te runa ir arī par ūdens piegādi dzeramam ūdenim, lauksaimniecībai, industrijai. Mēs arī strādājām pie, reģionālo, mm, pie reģionālās attīstības uh, un tām līdzīgi. Tādējādi ļoti svarīgi, lai ir Eiropas programmās tas viss tikko apvienots, nevis izolēts. Mums ir šeit svarīgs Eiropas Savienības atbalsts, lai mēs varētu strādāt pārobežā, uh, dažādās nozarēs, lai varētu uh, Uh, sasniegt visus šos, uh, visas priekšrocības. Gribam strādāt ar jums, lai mums būtu tāds iekšzemes ūdens ceļu transporta veidi, kas uh, būtu atbilstīgi nākotnē. Paldies parlamentam par to, ka tik daudz esat strādājuši, lai noteikti 50% maksimālo līdzfinansējumu CF2 lai iekšzemes ūdensceļa transporta veidi arī būtu atbilstīgi nākotnes prasībām un vidē draudzīgi. Paldies arī jums par ļoti spēcīgo Najādis rezolūciju, aicinot izstrādāt nākamo programmu. Un Eiropas apvārsnī aicinām tiešām arī klimatu un mobilitāti paturēt kopā. Kā dzirdējāt, mēs strādājam uh, dažādām nozerēm. Mēs arī nākotnes likumdošanā gribam strādāt arī pie tādas likumdošanas, kas ir orientēta uz inovācijām. Paldies! Jā, dešeper. Paldies eh, Dešepers kundzei! Tagad došu vārdu Durjačika kungam, kas ir no Šečinas universitātes. Lielas paldies, dāmas un kungi! Es vēlētos uzsvērt eh, to, ka iekšzemes pārvadojumiem kā transporta veidam ir ļoti inovatīva nākotne. Kad mēs runājam par inovācijām, mēs domājam par upju informācijas pakalpojumu sistēmu, kas sākās vairāk kā pirms desmit gadiem, bet arī par inovācijām iekšzemes pārvadājumu jomā, kas nozīmē uh, to, ka tiktu digitalizēti dokumenti, jaunas datu kopas, piemēram, ku, par kuģiem, to raksturojumu, arī par ūdeni, apkalpi, kvalifikāciju. Tas ir tas, kā mēs veidojam nākotni, darba plūsmas administrācijām un arī administrācijām. Eh, bildīšu dažus vārdus par upju informācijas pakalpojumiem. Tas bija pirmais pakalpojums, kas parādījās iekšzemes uh, ūdens ceļu pasaulē. Un eh, tas ir iekšzemes ūdens ceļu transporta organizācijas inf instruments, lai optimizētu transporta plūsmas, nodrošinātu kuģošanas drošību un efektivitāti transportam. E, tas tika īstenots e, un parādījās pateicoties 2005. gada direktīvai, kur katrai dalībvalstī tiek uzlikts par pienākumu ieviest šo sistēmu. Ir ārkārtīgi svarīgi tas, jo Tādējādi kuģiem, kuģi īpašniekiem, administrācijai ir visa nepieciešamā informācija. Vēlētos uzsvērt četrus pamata pakalpojumus, kas ir RIS. Kas palīdz labāk veikt operatīvo darbu? Nu, jūs redzat, ka, protams, VTT ir ļoti svarīgs. Uh, instruments lokalizācijas un līdzsakošanas eh, sistēma kuģiem, eh, ūdens satiksme tiek uzraudzīta, mm, eh, otrs pakalpojums ir paziņojumi kapteiņiem, kur ir informācija par to, kāda situācija ūdens ceļā, nākamais iekšzemes elektroniskās kuģošanas kartes mm, par satiksmi un citu informāciju, un visbeidzot elektroniskā kuģu ziņošana, kas arī ir ziņošanas pakalpojums par eh, braukšanu un kas palīdz optimizēt infrastruktūru un tās izmantošanu. Ja mēs runājam par eh, neseno situācijas attīstību RIS, var teikt, ka tās palīdz administrācijai optimizēt infrastruktūru, uh, palīdz eh, arī nodrošināt to, ka satiksme notiek drošā veidā pa iekšzemes ūdens ceļiem. Bet riss nav vienīgais instruments, kas nodrošina iekšzemes eh, ūdens ceļu transporta efektivitāti. Tāpat ir citi digitāli instrumenti, kas tiek izstrādāti, mm, piemēram, ir Eiropas projekts, kura mērķis ir izveidot jaunu datu bāzi, piemēram, Eiropas korpusu datu bāzi, Eiropas apkalpes datu bāzi, kuģu mm, žurnālu un kuģu reģistru šie digitālie instrumenti ir plānoti tā, lai tie varētu palīdzēt administrācijai kļūt efektīvākai, netik dārgai, nu, un arī tā, lai darbs ritētu ātrāk. Kad runājam par inovācijām, mēs domājam kuģu inovācijas, tīrākus kuģus, zaļāku floti, kāda tad ir nākotne, kā padarīt kuģus e, autonomus. Darbs turpinās. Un šobrīd ir arī projekts pilotfāzē. Kas rāda to, ka vidējā termiņā tas var, varētu būt iespējams īstenot šīs idejas. Protams, ir jādomā nākotnē par infrastruktūru, tās stāvokli un uh, kuģošanas apstākļiem. Ir problemātiskākas zonas. Protams, mēs domājam par infrastruktūras digitalizāciju, domājam par flotes zaļināšanu, arī tas ir ļoti būtiski. Jāsamazina ne tikai CO2 emisijas, bet arī trokšņa līmenis. tika jau pieminēti nākotnes kuģi, kas būtu ne tikai zāļāki, bet izmantotu dažādus digitālos risinājumus, dažādus automatizētus risinājumus. Nu, lūk, kas man bija sakāms par inovācijām iekšzemes ūdens ceļos. Paldies! Durģie Šika kungs, tagad došu vārdu Fiorito kungam, kas ir no Eiropas iekšzemes ostu federācijas. Paldies, Rikē kungs! Paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties mm, vairāk kā 200 iekšzemes ostas es pārstāvu mm, praktiski visos Savienības ūdens ceļos. Ja Tātad, kā jau es pieminēju, tad eh, visas eh, iekšzemes ostas ir eh, ļoti svarīgas. Tās ir sastopamas iekšzemes ūdensceļos, paskaidrošu par mūsu lomu. Mēs vēlamies sasaistīt ūdensceļus ar cita veida transporta veidiem, lai būtu lielāka efektivitāte, tā lai būtu labāks un zaļāks transports. Pirmais piemērs ir Liežas osta, tā ir vairāku veidu transportu veids, triloģija port to sauc. Un te ir šīs piemērs par to, kā mēs domājam vienā vienotā tīklā. Mums nav jāskatās tikai uz vienu konkrēto zonu, bet uz tīklu konkrētajā zonā kopumā. Liežas gadījumā ir trīs dažādas ostas - Rotterdama, Antverpene un Dunkerka, kas ir apvienots, ir ceļa, jūras un dzelzceļa transports tiek izmantots uzņēmumiem. Tas ir ārkārtīgi pievilcīgi iespējams konsolidēt kravus, nodrošināt lielāku efektivitāti. Tajā pašā laikā Mm, ir pieejama arī Liežas lidosta, kas ir astotā lielākā kravu lidosta Eiropā. Un tā ir viena no nedaudzajām vai vienīgā osta, kurā ir četri dažādi transporta veidi sastopami. Un te var redzēt arī konteineru pieaugumu. Tie ir visliederīgākie transporta veidi iekšzemes ūdensceļos un ūdensceļos Ļoti daudzi mm, transporta veidi tieši izmanto konteinerus. Vēl viens piemērs tam, ko mēs darām šajā savā sistēmā, izmantojot tīklu principu. Pirmais piemērs pakreisi ir eh, ostas, kur, kas ir strādājušas pie vairāku transportu attīstīšanas. Tiek izmantotas ostas, bet tiek izmantoti arī multimodālie termināļi upes gaitā, jo te ir desmit TNT koridori, kas sastaistās. Kad pāraugāmies uz Donavu, tad arī te mums ir tīkls, ostas strādā kopā, lai palielinātu pārēju uz vairāk veidu transportu sistēmu, jo ne visas ostas ir sasaistītas ar dzelzceļiem. Uh, tad mēs risinām arī jautājumu ar to, ka nevienmēr e, iespējams nodrošināt kuģojamību Donavā, līdz ar to grūtāk piesaistīt jaunus spēlētājus. Tā nu šīs ostas strādā kopā, tā lai uh, saskaņotu digitālās ziņošanas formalitātes, mm, kuģošanu un tādu veidu problēmas, jo veids, kā panākt uzplaukumu šajās ostās, ir strādāt kopā. Uh, Un eh, tālāk, kas ir eh, tālāk jādara nākotnē? Digitalizācija, kā jau vairāk kārt tika pieminēts, ir viena no svarīgākajām lietām, kurām pievēršamies. Mm, eh, viens no projektiem ir Port Forward mm, ar daudzām mm, ostām. Runāšu par Magdeburgu, kur ir Um, kuru kravu pārvadāšanas sistēma pašā ostām. Tur ir dati par konteineriem, ātri var veikt plānošanu pašā ostā un arī vairāku transportu līmenī. Mm, tālāk RPIS mm, ir sasaistās ar to, ka iepriekšējais runātais minēja par RIS sistēmu. Tad mēs uh, no Ludvigsāhenes uz Bāzeli uh, iezīmējam ceļu un ir iespējams eh, apkopot visus datus par ienākšanu ostā, kur kuģim jādodas. Tādējādi nav sastrēgumu, cī, notiek cīņa ar sastrēgumiem ostām un tiek meklēt labākie vairāk veidu risinājumi konkrētajā ostā. Uzņēmumi izmanto informāciju no RPIS, lai plānotu savu rīcību termināļos. Piemēram, jūs zināt, ka Eh, kuģis ienāks eh, ostā, jo viņš ir sūtījis šo prie, mm, pieprasījumu, un tad eh, nav jāgaida mm, šis piekļuves ceļš 30 minūtes, jo par to jau ir informācija. Vēlreiz par skatījumu no tīkla mm, ir šis iniciatīva, kas eh, saista Ķīnu ar Eiropu. Tādējādi mēs varam uzņemt mm, kravas, kas eh, nāk no Eiropas, tās sūtīt uz Ķīnu, Krieviju un citām ostām austrumu virzienā. Lielāka efektivitāte var nodrošināt arī ilgspēju. Nu, pat mm, tagad, kaut arī tā ir maza tirgus daļa, mēs domājam, ka tur būs pieaugums turpmākajos gados. Uh, Manheima, Lieža un citas ostas ir iesaistītas šajā tīklā. Mums ir jāturpina atbalstīt šīs vairāk veidu transports. Pirmkārt, jābūt sasaistēji. Nepieciešams vietējais un valsts valdības atbalsts. Tālāk ir jādomā ne tikai mums šeit, šajā telpā, bet kopumā uh, Eh, tīklu līmenī. Nereti tāda sajūta, ka lēmumi tiek pieņemti nu, vienkāršākā veidā, raugoties uz vienu transporta veidu atsevišķi, nevis kopā. Eh, par investīcijām, protams, mēs bijām apmierināti ar CEF investīcijām, bet tam ir jābūt arī nacionāla līmenī. Jānodrošina arī kuģojamība, kā Donovā. Uh, Eh, jo, nu, ja nav iespējams eh, kuģot visa gada garumā, tad eh, ir grūtības ar uzņēmēju darbību. Tāpat jānovērš likumdošanas barjeras mm, arī attiecīgajā transporta direktīvā. Mēs esam gandrīz par parlamentu un komisijas paveikto. Tomēr esam nobažījušies par to, kas notiek padomē, bet ceram, ka viss beigsies laimīgi. Paldies! Paldies! Fiorito kungs, un noslēgumā došu vārdu Šulca kungam. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, dāmas un kungi. Un uh, atvainojos, ka atnācu vēlāk, jo transports man nepalīdzēja šeit noteikti laikā. Es runāšu par uh, saskārnēm starp uh, dažādiem transporta veidiem. Ko mēs šeit runājam? Runājam par saskārnēm. Un uh, mēs šeit runāsim par. Uh, kontinentu, tur visvairāk būs runa par uh, bezstāras transportu, kas ir transports uz noteiktu mēķi un uh, arī par projekta kravas transportu. Es sākšu ar pa pašu ar šo projektu kāgo. Tas ir tādas smagas uh, un arī bieži vien beztēras transports un bieži vien tas ir tādas, ko grūti pārvadāt un tur saskārne ar dažādiem citiem transporta veidiem uz tālāku uh, nogādāšana vajadzīga, un tas jau eksistē, bet to, protams, vajadzētu vēl daudz labāk izstrādāt. Viens no mūsu transporta ministriem, runājot par smagajām kravām un par ceļiem, un jā, jāraugās, vai tas patiešām to ir iespējams pārvadāt pa tiltiem, un uh, jāraugās, eh, protams, ka arvien vairāk un vairāk šīs mazās kravas ir, būtu iespējas pārvadāt pūdeni ceļā, nebūtu tas vieglāk pārvadāt. Un eh, tas visbiežāk notiek arī konteineru veidā. Reinā un daudzās citās upēs eh, pagājušā gadā, kāda bija situācija, ir loģistikas ķēde, automātiski jau rokās kāds būs alternatīvas, viņi nevar transportēt konteinerus. Uh, ja nevar uh, transportēt šos kuģus, tad viņi izmantot uh, tādus terminālus, kurā ir pietiekami daudz uh, ūdens, piemēram, riežā, uh, lai pārkrautu un lai tad aizvestu tālāk ar kravas mašīnām un tad pēc tam uh, atkal pārliet uz kuģiem, ja trūkst ūdens. Un pa šo laiku uh, Tas ir iespējams arī tā attīstīt, ka to pārvedā arī daļēji pa dzelzceļu. Un uh, šie galvenie pārvadājumi ceļi, tas ir no Ziemeļjūras uz Alpreģionu, Ziemeļjūra uz Vidusjūru, Rēna Donava. Mēs redzam, ka šeit piedalās dažādi transporta veidi, bet ar to nepietiek. Domāju, ka to vairāk vajadzētu attīstīt un izmantot arī citus transporta koridorus. Nu, kāda ir bijusi ličinējā pieredze, kur ir iespējama šie saskārnē? Atcerieties, ka bija rastāties dzelzceļa katastrofa pusotru gadu atpakaļ, un Vācijas dzelzceļš uh, teica, ka vajadzēja šeit uh, vairāk uh, palielināt kapacēbu. Tas tādā veidā tika pilnīgi nobloķēts. Kāds ir alternatīvas? Alternatīvas ir izmantot vairāk ūdens. Uh, ceļus, un, protams, arī likumdošana, un eh, padome un komisija jau palīdz to izdarīt, bet mums tomēr vajadzētu vairāk, eh, lai šāda veida likumdošanas plāni tiktu realizotas arī kā rīcība, un kas palīdz arī kā daudz eh, tukši konteineri tiek uh, kas tiek pārvērēta, lai šī distance būtu minimāla, tas 23 km. Un tie ir tieši tie, tie reģioni, kur mēs eh, raugāmies, kurā varētu daudz vairāk eh, iniciatīvu izvērst, lai patiešām no, vestu no ostas uz ostu. Uh, tad būtu daudz mazāk emisijas pilsētās, daudz vairāk iegūtu cilvēku un daudzi no šiem kuģiem varētu tos darbināt pilnībā elektriski, lai eh, tie būtu pilnīgi brīvi no emisijām. Tas notiek, tas notiks arī nākamajos gados, bet tam ir jābūt daudz vairāk nekā līdz šim. no navigācijas raugoties, un šeit eh, es arī pārstāvu šo sektoru, ko mēs redzam, ir, ka mums ir uh, daudz vairāk vajadzīgs eh, tāda tīkla diskusijas, kā man kolēģi jau teica. Daudz vairāk ir jāstrādā kopā ar dzelzceļa sektoru, ar sauszemes transporta sektoru. Daudz vairāk ir jādomā tādā multimodālā veidā. Tad strādāt kopā. Tāds sinhrons modelis ir vajadzīgs. Tad, lai beidzot savādāk, šā, tādā, šie koridori pieeja paralēli savienojumi, tas ir viss, kas ir nepieciešams. Es neatkārtošu to, kas tika teikts arī par uh, kravas pārvadājumiem, par dokumentiem. Un tas, ko mēs šeit esam šodien redzam, kāda ir situācija, to visu aizkavē, attīstība aizkavē tāda vienveidīga domāšana piemēram, tikai ar eh, pārvadājumiem, ar kravas transportiem pa, pa ceļiem, bet nenotiek tā domāšana, kas būtu tāda daudz, daudzveidīga transporta veidā. Tātad ne tikai viena, par vienu transporta veidu jādomā, mēs, eh, mums jābūt tā, ka mēs zinām viens otru, ka mēs runājam ar uh, viens ar otru, vai mēs tiešām runājam ar dzelzceļa transportu vai ar tiem cilvēkiem, kas organizē visu attiecīgais jomās. Un noslēgumā e-dokumentācija, mēs par to jau runājām, un ko mēs vēl vairāk gribētu, tā ir iniciatīva sasaist ar citām industriālajām platformām, kas jau tika pieminētas, un kas vēl nebija pieminēts, ir jākombinē programmas, kas jau pastāv, par ko jau bijušas diskusijas, tāpat arī digitālajā un navigācijas jomā. Mums vajadzētu kombinēt šos centienus un nevis vienkārši strādāt tā pilnīgi pēc nejaušības principa un paralēli, ja mēs tiešām kaut ko vēlamies sasniegt. Tori very often said. Uh, Jā, bieži vien tiek teiks, ka mums ir jāstrādā pie infrastruktūras, bet vispirms vajadzētu to visu aprēķināt. Mēs lūgtu uzsākt ar infrastruktūru un, un pēdējā lieta, ko es gribētu pieminēt, ir, uh, mēs bieži vien redzam, ka visur administrācijā, visur Eiropā ka tie, kas strādā ūdensceļu transportā, runā ar saviem kolēģiem savā jomā, tie, kas strādā pie sauszemes ceļu transporta, tie strādā ar savējiem. Bet, ja, piemēram, kāds tilts ir aizslēgts uz ilgāku laiku, lai to remontētu, tad uh, Jā, drīzāk būtu tā, ka tad padomāt, eh, ko tad var darīt eh, šeit dzelzceļa transports, ko var darīt ūdensceļa transports, lai risinātu šādas problēmas, kāda cita transporta veida, vairāk strādāsim kopā un radīsim risinājumus, lai samazinātu sastrēgumus un uh, virzītu uz priekšu transporta attīstību. Paldies! Euh, Paldies, Šulc kungs! Tagad uzklausīsim deputātus. Vandekāpa kungs. Divas, trīs minūtes katram. Uh, Riket, thank you very much. And... Paldies, Rikē kungs. Es uh, trīs Nederlandes runātāji šeit ir uzstājās, tādēļ es arī runāšu savā dzimtajā valodā. Priekšēdētāja kungs. Es vēlētos sākt ar šo modālo pārnesumu uz pārnesumu citiem transporta veidiem. Esam to jau sākuši darīt un teicām, ka tā ir fantastiska doktrīna, bet praksē tas daudz ma par maz vēl tiek izmantots. Un atšķirībā no saviem zaļajiem kolēģiem, negribu šeit provocēt ar saviem izteikumiem, negribu vienmēr vienoties par jauniem mērķiem, bet vēlos uh, lai šis transporta pārnesums uz dažādiem transporta veidiem tiešām notiek. Lies paldies par skaistiem prezentācijām, tas patiešām bija iespaidīgas. Kā virzās uz priekšu domāšana iekšēju ūdeņu transportā un tiek lietots vārds eh, multimodalitāte, tika runāts par eh, saskārnēm un eh, ko teica Deshepers kundze Viņa pieminēja arī vidas problemātiku. Tas arī ir kaut kas, kas ir svarīgs transporta jomā. Es priecājos, ka jūs tieši par šo aspektu runājāt. Tālāk februāra rezolūcija. Ļoti labi, ka tā tika pieņemta. Jā, bet atkal gribu teikt, ir jau jauki un labi pieņemt rezolūcijas, bet, protams, ir arī tā, ka komisija nākamajos piecos gados Mums ir jāsauc pie atbildības, lai šīs rezolūcijas tiešām tiktu īstenots, jo papīrs jau pacieš visu. Inovācija un autonoma transporta līdzekļi. Kādreiz es no sektora dzirdu sekojošo, kā kuģi ir apmēram 20-30 gadu veci, tie samērā jauni kuģi, ka tie ir jāpārbūvē, jāmodernizē. Un tas nozīmē, protams, ka radīsies lielas izmaksas. Kā jūs grasāties to risināt? Mēs nevaram braukt, turpināt braukt ar veciem dīzeļkuģiem. Mēs vēlamies modernas navigācijas sistēmas, eh, elektroniskus dokumentus un tā tam līdzīgi, ko jūs darāt eh, pārējais fāzē un kādā veidā jūs to grasāties samaksāt. Protams, mēs varam sniegt ieguldījumu, bet tā būtu ilūzija, ja mēs teiktu, ka mēs varam samaksāt par visu. Tālāk priekšsēdētājiem trūkumi darba tirgu. Ir ļoti labi, ka mums ir runātājs no Polijas, bet uh, Nīderlandes kuģos strādā arvien vairāk polijas darba ņēmēji, tādēļ, ka nīderlandieši paši ir pārāk slinki, pārāk izlēdušies un paši vairs negrib strādāt uz iekšzemes ūdens kuģiem. Un šeit gribētu runāt par šī sektora tēlu kāds ir imidžs. Eh, tur pārāk maz ir darīts. Es zinu, ka jums ir organizācijas, jūs pārstāvāt eh, iekšzemes ūdeņu kuģošanu, bet ja mēs, piemēram, salīdzinām to ar sēt, es, es kļūstu tagad drusku nervos. Ja salīdzinām to, piemēram, ar jūras transportu. Raugoties uz modālo transporta veidu un lai uz pārnesumu uz citām jomām daudz uh, jāstrādā. Protams, ļoti labi to, ko teica Fiorito kungs, bet ar to nepietiek. Tas viss ir pārāk tālu no cilvēkiem, tas viss ir pārāk uh, saistīts ar dažādiem slogiem. Un noslēgumā es gribētu teikt arī kaut ko komisijai, proti par kravas uh, pavadvēsto digitalizāciju. Vai jūs pie tā strādājat? Man ir tāds iespējas, kā Eiropas komisija domā, nu jā, tas kaut kādā veidā jau atrisinās pats no sevis, tur nekas nav jādara. Manuprāt, elektroniskās kravas pavadzības tas ir daudz vairāk uh, jātīsta, jāatbalsta. No sākuma jau tika teikts, ka šam tematam ir daudz lielāka uzmanība jāpievērš. Tieši kā uh, ir jāuzlabo imidžs, tas ir īpaši, īpaši svarīgi. Dank u, uh, voorzitter. Ik zal uh, net zo. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Es savam kolēģim Vanda Kampam atbildēšu nīderlandiešu valodā. Man dažādi jautājumi. Es, protams, ļoti priecājos par šo uzklausīšanu. Es uzskatu, ka transports mūsu ūdens ceļu transportā, iekšzemes ūdens ceļos, tas, protams, daudz lielu labumu. Tas ir ilgspējīgs, uz to var paļauties, bet ir arī daži punkti, ko vēl var uzlabot. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk strādāt tajā virzienā, ka mums vajadzētu izstrādāt un būvēt autonomu braucošus kuģus. Vairāk kārt jau piemin, tika pieminēta tēma klimata pārmaiņas un arī problēmas, kas ar to ir saistītas. Ir īpaši sausums pagājušajā vasarā sagādāja liels problēmas. Bet tad, protams, ir arī laika brīži, kad uh, ūdens līmenis ārkārtīgi paaugstinās. Ir zemes ūdens līmenis, ja ir sausums, bet ir arī plūdi, un, protams, tas ir apdraudējums uh, drošībai. Arī efektivitātē iekšzemes ūdenceļiem. Problēma kā tāda ir skaidri saprotama, bet es labprāt no referentiem kaut ko vairāk uzzinātu, kāda jums ir vīzija, kā mēs konkrēti varam risināt šos, šīs problēmas. Tās problēmas pašas nepazudīs, tās paliks. Vēl viens jautājums. Ir trūkumi, nav sasaistas, tas viss ir jāpārvar, jārisina. Es domāju, ka mēs visi esam vienās domās, ka Eiropas Savienībai šeit ir būtiska loma, tā ir jāveic būtisks ieguldījums pieaugot digitalizācijai un uh, ņemot vērā faktu, ka mums uh, ir vajadzīgas mūsu pilsētā ilgspējīga loģistika, varētu būt arī tā, ka būs lielākas prasības attiecībā pret infrastruktūru, un tas viss mainīsies nākamajos gados. Piemēram, Flandrijā mēs esam konstatējuši, ka arvien vairāk tiek pārvadātas paletes, un tur ir uh, vajadzīgs arī saprātīgs eh, risinājums, saprātīgs noliktavas, kur to visu glabāt, un kādas būs eh, tendences nākamajos eh, iekšzemes ūdenceļu attīstībā, un kā šī tendence ietekmēs infrastruktūras veidu, kas mums ir nepieciešams, un kādas prioritātes Eiropai ir vajadzīgas investīcijiem. Paldies! Madame uh, Meister, gesehen. Paldies, Maisners kundze. Jā, paldies, man ātri jājautā, tāpēc, ka man jādodas citu komiteju, tur balsojums notiek. Man patiešām ir tikai trīs jautājumi. Pirmais jautājums, tā kā bija nu, karstās vasarās uh, upes varbūt ar zemūdens līmeni, cik daudz vairāk transports ir iespējams upēs, neradot nekādas problēmas. Es esmu par to, ka būtu vairāk iekšzemes ūdens transporta, bet tur arī ir ierobežojuši faktors. Otrs jautājums, vai tiek pietiekami daudz darīts, lai infrastruktūra veido tādā veidā, ka tilts varētu pacelt augstāk un lai konteineri varētu būt cauri trīs kārtās sakrauti. Un tika runāts par šiem elektroniskajiem dokumentiem attiecībā uz eh, kuģiem un ostām, lai viss tika apriekots tā, lai būtu spēj lai tiešām varētu nodrošināt digitālu komunikāciju kravai. Man, diemžēl, jāiet prom, bet mana padomniece eh, pēc tam sniegs jūs atbildes. Paldies, Krāmer kungs. Jā, fī... Jā, paldies. Es eh, arī vēlos pateikties referentiem un uh, Viņa kampa kungs jau pieminēja kādu zaļo attieksmi pret uh, iekšzemes ūdenceļu. Mēs esam par šo transportu veidu, tas ir ekoloģisks, bet ar diviem nosacījumiem, lai emisijas arī tiktu samazinātas un lai kuģi pielāgotos upēm un nevis otrādi. Mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Es jums varu pateikt, es pirms uh, 35 um, gadiem no Ingolštatas uz manu jūru airējos, un uh, katras <laughs> desmit minūtes man vajadzēja pagriezt uh, laivu tā, lai to neapgāstu lielo kuģi radītie viļņi. Un uh, eh, braucu riteni garu Donavu, redzēju trīs lielos kuģus nesen. Tas nozīmē, ka nav infrastruktūras problēma, ka mums būtu pārāk maz infrastruktūra, bet tas netiek pietiekami daudz darīts, lai infrastruktūra, kuru mums ir, lai patiešām izmantotu. Un pagātnē ir tikuši izdarīts liels kļūdas. Vācijā bija, ka Rēnis mērs Donavas kanāls, kad tas tiks uzbūvēts, tad viss būs brīnišķīgi. Un tad ieradās eh, Satins ministrs Fokers Haus, viņš teica, tā bija lielākā muļķība kopš uh, eh, Bābeles toņa celšanas. Un tas bieži vien atkārtojas, kādēļ tas tā notiek, ka tur nekas nenotiek. Ir ticis iegūties infrastruktūra, varbūt tas bija labi būvniecības lobbyjam, bet ne jau iekšzemes ūdenceļa transportā. Vienīgais pozitīvais eh, Rainas Mēnes Donavas kanālā ir eh, riteņu ceļš. Uh, Es esmu jau tur iebraucis ar riteni, bet to visu varēja lētāk panākt. Nevajadzēja speciāli tādu kanālu celt. Līdzīgi tas bija apvienot abas Vācijas 17. projekts. Eh, tas bija ūdensceļš no Berlīnas uz Hanoveru paralēli. Jaunai dzelzceļa līnijai paralēli jaunajam sauszemes ceļam, un, un tur vēl grasījās celt jaunu ūdensceļu. Jo toreiz teicu, ka nevajadzētu atkārtot kļūdu ar muļķību, ko mēs izdarījām eh, Rēnas Mēnes Donavas kanālu Bet eh, tas bija ilgi, kas gadus ilgi pirms eh, no tā teicās, bet tas bija ļoti labi, ka no tā teicās, jo tā faktiski nespēja nekādu nozīmi. Jautājums, kā es varu ud, iekšzemes ūdens ceļu padarīt pievilcīgāku, un dažus piemērus jūs pozitīvus jau minējāt, piemēram, Putgārdēna Redbī. Tur ir eh, nulles emisiju prāmis, tas ļoti labi, un pie piekrastē ir saules panelis, un uh, veidzinavas, tā kā tur faktiski pilnīgi bez emisijām var darboties šis transports. Un tas ir kaut kas, ko mēs vēlamies. Un tad vēl visa digitalizācija, kas spērēs lielu nozīmi, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropā 80% no kravas transporta pa ceļu, ūdenceļiem notiek par ēnu. Tā ir ļoti gara upe. Plata, dziļa, reti ir zemes uh, ūdens līmenis, tā kā bija šovasar. Un, protams, tas ir saistīts Rēna ieplūst arī Ziemeļjūra bez okeāna, tas ir saprātīgi, bet projekti, piemēram, Elbu atkal izbūvēt un Oderu atkal vajadzētu izbūvēt, tam visam nav nekādas sasaiste, jo tur nav nekāda samazināšana, un mums infrastruktūra esoši jau ir jāizmanto. Gribu tikai teikt, ka Vācijā 30% no ūdens ceļiem ir tikai izmantoti un 70% ir rezerves. Tādēļ lūdzu nevajadzētu teikt, ka mums vajadzīgi jauni projekti, liela projekti, mums jāceļ, jāceļ, jāceļ, un tad viss būs brīnišķīgi. Uh, bet mums vajadzētu patiešām mācīties no pieredzes. Ir jādara tieši otrādi. Un daži piemēri, kurus jūs nosaucat, tie ir pozitīvi, un tad arī pārnesums un intermobilitāte. Protams, viss ir skaidrs, un tas ir labi, bet man pēdējais punkts, bet mums ir vajadzīga arī godīga konkurence. Un tas, ka pat ceļa pārvadēm viss ir tik lēti, un pat dzelzceļi ir tik dārgi, tas ir skaidrs, ka tas ir sarežģīti, un dažādās intereses, tā, tās ir jāsasaist. Nevar būt tikai tā, ka mēs raugāmies tikai uz ūdenceļiem un tikai uz dzelzceļu vai tikai uz sauszemes transportu, tas viss ir jākombinē un galvenokārt jāņem vērā klimata mērķi un arī iekšējos ūdenceļos tur daudz jādara vēl. Paldies! Zlotovska kungs 23 minūtes, jo laika maz. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, dāmas un kungi! Jā, es gribētu nomierināt šeit Vim van de Kampa kungu. Nav tā gluži, ka polijas strādnieki dodas uz Beļģiju un Nīderlandi strādājot tādēļ, ka nīderlandieši būtu slinki. Nē, tas ir skaidrojums ar to, ka 40 gadus atpakaļ mēs Polijā vispār atteicāmies no ūdenceļu transporta. Kopš 70. gadiem mēs arī atstājām novārtā infrastruktūras, bet skolas ir palikušas. Mums ir ļoti labas kuģniecības skolas. Viena no tām atrodas arī manā vēlēšana apgabalā, un katru gadu ir daudz cilvēku, kas beidz šīs skolas, bet, diemžēl, viņi nevar strādāt savā profesijā Polijā, tādēļ, ka ir. Um, Tādēļ, ka nav attīstīts infrastruktūras, jo vienkārši atteicāmies no šī transporta, bet jau četrus gadus uh, Polijas valdība no jauna strādā pie šī iekšzemes ūdensceļa transporta attīstības. Mānā pilsētā ir visu lielākā Polijas upe. Līdz tās ietekai tā ir kuģojama. Uh, varbūt ne visur, bet o, šo kuģniecību, kuģošanas iespēju var nodrošināt bez lielām investīcijām. Bet, ja investētu vairāk, tad arī vēl vairāk varētu izmantot šo upi, tad ir arī bekošs kanāls, kas arī ietek Oderā un arī mūsu polijas lielākajā upē. Rībētkošs geogrāfiskais kanāls kā reiz ļautu šajā reģionā uh, arī tad uh, celt vairāk tra veidu transporta ostu, kas būtu arī ļoti laba ieeja arī uh, Baltijas uh, ostām. Un ko par to domā Reček kungs par šo perspektīvu, piemēram, vai šāda ideja būtu atbalstāma? Tad, kad runāsim par TNT tīklu. Man ir arī jautājums Fiorito kungam. Drīz tiks pārskatīti Eiropas transportu tīkli. Un kādu laiku atpakaļ jā, lūdzām Eiropas komisiju turpināt Naēdis programmu. Ko jūs sagaidāt no mūsu transporta komiteja šai sakarā, ko jūs sagaidāt no nākamā Eiropas parlamenta? Uh, runājot tieši par investīcijām jaunajās infrastruktūrās. Zinu, ka, protams, te būs nepieciešami arī Eiropas fondi, bet arī nacionālai līdzekļi būs vajadzīgi. Paldies par uzmanību! Paldies! Es neizteikšos, jo laika mums vairs nav. Man bija divi jautājumi. Šī kuģošanas iespējamība Vai šī tad problēma, kas kļūst lielāka, vai te ir kādi risinājumi par šo kuģošanas iespējamību? Un vēl viens jautājums, un par ko reti tiek runāts. Proti par ūdensceļu transporta ekonomiskajiem ieguvumiem un priekšrocībām. Te daudz runā par vīdes. Uh, uh priekšrocībām. Mēs zinām, arī infrastruktūrā plašas diskusijas, bet varbūt mēs varētu arī te runāt par ekonomiskiem ieguvumiem. Es domāju, ka tas būtu svarīgi, ja mēs dzirdētu arī jūsu viedokli. Došu vārdu katram no ekspertiem. Aicinu izteikties trīs minūšu laikā. Zinu, ka tas ir maz, bet, diemžēl, laika mums arī ir maz. Vārds jums dešai par skundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, sākšu ar šo uh, kuģošanas iespēju starp infrastruktūrām. Jā, klimata izmaiņas izklausās kaut kas ļoti dramatisks. Mēs gan pat tik pesimistiski neesam noskaņoti ar divas lietas, kur, manuprāt, mēs varam strādāt. Vispirms runājot par ūdens ja transporta iestādēm, tā ir informācija. Mēs strādājam arī pie labākas uh, prognozējumības, lai būtu agrīnie brīdinājumi sistēmas. Uh, Eh, kur mēs varēsim strādāt ne tikai ar kuģu īpašniekiem, bet ar visu loģistikas sistēmu kopumā. Un otrkārt, tas, ko teicu par to, ka mums ir jāizveido um, nākotnē atbilstīga infrastruktūra, un tad mēs mainām domu gājienu, mainām pieeju. Kramerkungs to ļoti labi zina. Arī Connecting Europe Facility mēs daudz runājam par tīklu kapacitāti, aizvien lielākas ceļus, aizvien lielākas uh, dzelzceļus, bet uh, ūdensceļa transportā mēs runājam par vairāk veidu transportu, pat ja ir sastrēgumi. Un ir kapacitāšu problēmas, tomēr ir daudz arī sastrēgumu, kur ir šie performances problēmas. Nu, problēmas ir tādas, ka nevienmēr tur var nodrošināt Eiropas līmenī līdzfinansējumu. Te mēs diskutējam ar Eiropas komisiju, vai tā ir uzturēšana vai nē. Mūsuprāt, nākotnes un uzticama infrastruktūra, jo lietotāji tieši to grib uzticamu infrastruktūru nepārtraukti, tā nav nekāda uzturēšana. Mēs tiešām raugāmies uz to, kā mēs varētu atbrīvoties no zēstrēgumiem, lai tas arī saskanētu ar ūdens piegādi, ūdens aizsardzību, biodaudzveidību, enerģijas ģenerāciju. Zināt, kā arī dažās upēs notiek tas, tad arī viss šī uh, atpūtas aktivitātes daudz strādājam pie tā. Bet tas uh, viss nav uh, atbalstiesīgi. Aicinām Eiropas parlamentu mūs atbalstīt. Uh, lai um, viss šī rehabilitācija, lai tīkls būtu uzticams, lai tam arī tiktu paredzēts finansējums ne tikai tīklu kapacitātei. Tā ir viena lieta. Otra lieta par infrastruktūru. Nezinu, cik man vēl daudz laika, bet nu atbildēšu. Tendences, tātad tendence uz uh, nulle emisijām, tas ir skaidrs. Uh, Mēs arī redzam, ka runājot par mazākajiem ūdens ceļu transportiem, mēs redzam uh, uh, jaunas iespējas ar jaunu krāvu. Mēs uh, joprojām, protams, redzēsim lielus kuģus, lielus pārvedājumus, bet būs arī mazāki kuģi ar mazākiem pārvedājumiem, paletēm. Tad arī te gribam būt droši, lai arī mazais tīkls būtu uzticams ja tur kaut kā ar lielo tī, e, tīklu. Tad arī ir jāveic strādā pie plānošanas, e, lai arī šīs e, kuģu pārvedāšana notiktu arī pilsētās, ja ir kāds termināls, kas atrodas vienā pusē un otrs kaut kur citur, lai arī tie tiek savienot arī par zaļināšanu runājot. Jūs radāt jaunu enerģiju iekš uz zemes. Uh, ostās, piemēram, ūdeņrada tam līdzīgi, tur var arī izveidot īrās enerģijas stacijas. Nu, tur var atrisināt dažādas izaicinājumus vienlaicīgi. Paldies! Paldies par atvērto laiku! Dureči kungs, trīs minūtes, Lorī, jums lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu poļu valodā, lai izskanētu precīzāk viss. Un tad te arī tik minēts vairākas lietas. Upē jau nav tikai transporta funkcijas, ir arī citas funkcijas, kas ir saistītas ar ekonomiku, aizsardzība pret plūdiem, sausumu un tā tālāk. Tā joprojām, kad mēs runājam par upju infrastruktūru, mēs nerunājam tikai par transportu, mēs runājam arī par daudz uh, citām funkcijām, kādas ir upēji. Tālāk arī investīcijas, protams, infrastruktūrā ļoti svarīgas. Transports mainās, un e, mums ir jāpielāgojas šīm pārmaiņām. Tad arī ir dējā daudz poļu strādājošos, kuriem tas attiec, jūs jau par to runājāt, runājot par modernizētiem e, daļai automātiskiem, pilnīgi automātiskiem kuģiem, ir nepieciešama pārkvalifikācija, tad arī šī iekšzemes ūdens ceļu navigācija Eiropā tā kļūst arī starptautiskāka, un tad arī te ir nepieciešams valodas zināt, bet ne tikai. Kad mēs runājam par infrastruktūru, par šiem uh, uh, kuģošanas ceļiem, jā, ir sastrēgumi polijas upes atšķiras no citu rietumu valstu upēm. Ja mēs minimāli neinvestēsim infrastruktūrā, mēs vienkārši nevarēsim uh, izmantot šīs upes kuģošanai. Polijas piemērs. Uh, Nu, ir piemēram viens tilts, kas bloķē visu kuģošanas spēju, jo zem tā ir mazākā trīs metri atbildot uz deputātu kungu jautājumiem par uh, Oderas uh, upes attīstību. Un tas viss, protams, ir ļoti svarīgi arī, lai pat Polija varētu attīstīties. Ir daudz problēmas, kas ir redzams visur Eiropā. Uh, kad mēs runājam tieši par uh, smago kravu pārvadājumiem, kurus nemaz nevar pārvedāt citādāk kā pa sauszemes vai dzelzceļa transportiem. Jo šīs nozeres un šie sektori jau ir pārsātināti. Mēs vēlamies uh, no Gdaņas dziļūdens ostas uh, pārvadāt krāvu, tad arī šis jūs minētais kanāls spēlēt svarīgu lomu. Uh, lai varētu arī pārkraut visas, visas šīs krāvas arī no citām uh, polijas pilsētām, ir jāveic investīcijas infrastruktūrām. Un jā, vairāk vai transports spēlē ļoti svarīgu lomu. Paldies, Reģi kungs, un tagad Fjurito kungs, lūdzu. Paldies! Īsi atbildējuši arī uz dažiem jautājumiem par klimata izmaiņām. Mēs, protams, domājām par klimata ietekmi samazināšanu un pielāgošanu. Pat ja mēs sasniedzam pusotra grāda mērķi, kas ir Parīzes vien, vienošanā, tomēr mēs saprotam, ka nozare ir jāmainās. Arī esošā infrastruktūra tam neatbilst. Arī e, to ir ļoti svarīgi paturēt prātā tuvāko gadu laikā. Vadakām kungs jautāja, kā tad mēs pāriesim uz tīrāku. Uh, transportu. Pašlaik tiek izstrādāts pētījums, lai raudzītu, tad kādā virzienā ir jāiet uh, ūdensceļa transportam, un tad arī ir jautājums par to, kā mēs to finansēsim. Man pašlaik termiņi nav uh, prātā. Arī par tēlu darām uh, visu, ko varam. Arī uh, specializētas dienas organizējām Nīderlandē, jā, bet diemžēl tas notiek lokāli. Mēģinam darīt, ko varam Eiropas līmenī, bet raugoties uz zāli, jūs esat jā, pārliecināti par to, ko mēs varam sasniegt, bet uh, mums tas ir jāsasniedz uh, mūsu valstīs. Krāmerkungs par uh, Donavu un Dēmis Māker kunga sacītais Tātad kompāniju uzņēmumu uzticamība. Donavā mēs nevaram pārvadāt vairāk preces, ja kuģošanai šī upe nebūs pietiekama uzticama. Tas ir jārisina. Es arī, jā, devos no Hanoveras uz Berlīni pa šo pašu ceļu un arī tur redzēju šo upi un arī daudz ko tur sapratu. Zlatovska kungs, mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumu, ja to pareizi sapratu par TNT pārskatu. Par Oderu un uh, visu kanālu mums te ir jāpievērš lielāka uzmanība. Tie nav gluži tīklā ņemot vērā arī jaunos polijas valdības pūliņus, bet, ja jums bija tāds detalizētāks jautājums, varbūt pēc tam uzdodiet to vēlreiz, mēģināšu atbildēt. Nu, šķiet, ka arī es eh, iekļāvos atvēltā laikā. Šul... Šulca kungs. Tā tad saprotu, ka jums nav laika, tad es varbūt izmantošu arī jūsu laiku. Nē, nē. Vandekompa kungs, jā, par šo tēlu spodrināšanu tas ir svārīgi. Jā, mēs esam pārāk pieticīgi, pārāk klusi. Jādara vairāk. Esmu no ziemeļiem, kur mēs esam ļoti pieticīgi. Bet es piekrītu, jā, ka mums ir daudz. Uh, aktīvākiem ir jābūt. Un tad ir arī Nīderlandē jāapvieno satelīti, septiņas organizācijas, arī es piedalos šai stīringa kompānijā, komitejā. Uh, lai vīz nozares eh, tiktu tur pārstāvēts. Pie tā strādājam. Tad kā tad šī esošā kūģu flote, kas ir 10, 20 gadu veca, kā mēs to varam iekļaut nulle emisiju plānā? Nu, te mēs varam izvēlēties alternatīvo dagvielu, biodagvielu, ja tā ir pieejama īstermiņā. Tas nemaksās neko. Varbūt daži tūkstoši eiro. Taču ir degvielai jābūt pieejamai, un pat ja ir neliela izmaksas palielinājums degvielā arī, tad to varētu um, nosekt. Ilgtermiņš gan ir lielāka problēma piemēram, elektriskie akumulātori um, īsām distancēm 100-120 km. Es eh, nezinu, ja mēs eh, šos eh, uzlādēšanas stacijas, uzlādēšanas punktus liktu upes malā, vai tas būtu um, vidē draudzīgi, bet runājot arī par sāšķidrināto dabas gāzi. Jā, dažiem kuģiem tas varētu būt labi, bet investīcijas ļoti dārgas. Un tā nav tāda degviela, kas ir pilnīgi tīra no emisijām, tas tā par ilgtermiņu. Demesmāker kungs. Kā mēs raugāmies nākotnē, kā mēs to redzam? Mēs te redzam vairāk konteineru kuģus un arī Krāmer kungam atbildēšu, vai kuģi piemērojas upēm. Nu, tas jau notiek. Mēs redzam, ka pēdējo 10, 15 gadu laikā uh, lielie kuģi tur pārvietojas, tas ir jāmaina. Jau esošajā tātad kuģu flotē mēs varam uh, pielāgoties, cik tas ir iespējams, bet par jaunajiem kuģiem runājot, tie ir jāizveido, jāceļ uh, nākotnes uh, kravām un pārvedājumiem. Bet, protams, arī tas aizņems laiku. Kas vēl? Jaunie kanāli. Man ir liels paziņojums. Mēs tur runājām par atbilstīgu nākotnē, fit for future. Ir jāstrādā, lai esošie kanāli, tilti būtu labākā stāvoklī nekā tie ir šodien. Uh, Paldies, paldies arī pāneļu viesiem, esam um, tiešām esam tādi aizkaitināti, frustrēti, jo, jo ļoti interesants jautājums laika maz, bet nu šī bija iespēja jūs uzklausīt. Un parlaments arī apliecina savu interesi iekšzemes ūdenceļu transportam. Mums tas ir ļoti svarīgi. Tas arī ir dokumenti par šo un tam līdzīgi. Ir tiešām daudz modernitāšu iz, eh, izaicinājumi un tie būs jārisina. Paldies visiem četriem panelistiem par mums sniegto informāciju. mes chers amis, mes chers amis. Bon, comme vous le savez. Godātie draugi, kā jūs to zināt, pagājušā nedēļā uzzinājām par Boeing 737 MAX mm, avāriju. Tur bija daudz nāves gadījumu, 157 cilvēki gāja bojā. Turklāt Indonēzijā Lion Air arī uh, avarēja, 189 cilvēki gāja bojām. Protams, ka tas uh, radīja šaubas, radīja jautājumus sabiedrībām. Par to daudz runāja mēdīji. Un tā rezultātā attiecīgie lidaparāti tika, mm, tiem netika ļauts lidot vairāk. Mm, pat arī Amerikā e, šie lidojumi tika aizliegti, ne tikai Eiropai. Un es vēlos sveikt Patriku Kī, viņš ir Eiropas e, gaisa drošības aģentūras direktors. Priekšsēdētājs laikam pārteicās, tātad nevis dzelzceļa, bet eh, gaisa drošības aģentūras direktors viesojas komitejām. Paldies par to, ka atradāt laiku savā piesātinātajā darba kārtībā, lai varētu pastāstīt par savu viedokli, arī atbildēt uz jautājumiem. Uh, uz jautājumiem, kas ir pilsoņiem, un arī jautājumiem, e, kas atstās būtiskas sekas attiecībā uz Eiropu un ekonomiskas dabas sekas, e, jo te pa minūtēm var skaitīt zaudējumus un ietekmi. Protams, tā tad ietekme būs ļoti liela visā pasaulē. Mēs ārkārtīgi esam priecīgi jūs uzņemt šeit. Uh, Pēc tam uzklausīsim deputāti jautājumus. Nu, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētāji. Labdien visiem! Es runāšu angļu valodā. It's working? Yes? Okay. So, so if you allow me, I will uh, do my. Uh, ja atļausit, tad uh, prezentāciju veikšu angļu valodā, jo tehniskie termini ir angļu valodā. Tiešām žēl, bet es ceru, ka mani atvainosit. Sākumā vēlētos paust savas bēdas par to, kad simtu. 100 57 cilvēki gāja bojā nesenajā uh, avārijā. 2017. gads bija visdrošākais uh, aviācijas gads visā pasaulē. Pat uh, prezidents Trumps uh, norādīja, ka uh, lidošana ir kļuvusi drošāka, bet diemžēl 2018. gadā bija 11 fatālas avārija gadījumi, kur bija 500 un vairāk nāves gadījumu, un kopš 2015. gada nekas tam līdzīgs nebija noticis. Tādējādi tas mums atgādināja to, ka nekad nedrīkst aizmirst drošības jautājumus. Etiopijas Airlines 302 avio aparāts bija Boeing 737 MAX. Federālās aviācijas un administrācijas kolēģi certificēja šo lidaparātu. Viņi ir galvenie certifikātori. Čikāgas konvencija 1944. gadā paredz to, ka katrs lidaparāts, kas ir reģistrēts valstī, ir, mm, tātad, tas ir jāsertificē. Eiropas Savienībā šo mm, uzdevumu veicējās. Boeing Mm, gadījumā lidaparāts jau bija certificēts, un tad mēs tikai recertificējām vēlreiz mm, jau to, kas bija certificēts. Un līdzīgi tas noteikti arī citos gadījumos, kad mēs certificējam to, ko jau FA ir certificējusi. Šajā konkrētajā gadījumā mums ir dupusējs gaisa drošības noliegums Bāsā, kas stājās spēkā mm, 2011. gada maijā, un tur ir eh, precizēta apstiprinošās iestādes loma un precizē to, ka konkrētajā ASV gadījumā, jo citas bases var atšķirties, eh, ka šādi ir uzdevumi. Oh, yes. Easy? You do it. Thank you. So, the areas in which jomas, kurā FA ir iesaistītas, ir tātad uzskaitītas šeit. Tur, kur ir regulatīvās atšķirības, jauni vai mm, vēl nebijuši elementi, jaunās tehnoloģijas, piemēram, vai bezprecedenta metodas attiecībā uz atbilstību un tādiem elementiem, kas nav Mm, uzreiz eh, sasaistāmi ar atbilstību un arī sensitīvie jautājumi. Eh, tajās jomās, kurās EASA mm, ir jāiesaista saskaņā ar bāzu, mēs pārbaudam un apstiprinam informāciju, ko sniedz ražotājs, ko apstiprinājusi FAA. Tāpat mēs veicam lidošanas testus Un specifiskajā Boeing 737 MAX Boeing mums iesniedza jaunos elementus, kas bija saistīts ar jaunās paudzes lidaprātu. Tās bija 4. paudzes 737 eh, lidaparāts. Pirmais 737 lidaparāts stājās eksploatācijā 1964. gadā. Un nu, tad, nu, balstoties uz Boeing prezentāciju Un eh, FAA un VAMP mm, tika pieņemts lēmums par mm, tām jomām, kas būtu sīkāk jāizpēta. Tās jomas, kurās aģentūra netika iesaistītas, eh, bija mm, certifikācija, jo to veica ASV. Šajā konkrētajā gadījumā mēs veicām analīzi. Es varbūt ļoti tehniski izteikšos, bet mums ir jārunā ļoti precīzi par to datu eh, šiem sensoriem un izplatītājiem. Un tad nu bija eh, diskusijas starp Boeing un FAA e e gandrīz divus gadus. Tas noritēja nu, 2017. gada martā. Tās noslēdzās pēc tam, kad aģentūra saņēma uh, atbilstošas atbildes uz mūsu jautājumiem. Mēs nerunājam par lidojumu konsoļu sistēmām, jo mm, ražotājs teica, ka Eh, gru, izmaiņas tos būtiski neskars. Eh, eh, 29. Mm, oktobrī traģēdija, kas prasīja 189 dzīvības, joprojām tiek izmeklēta, bet sākotnējie novērtējumi parāda lidojuma kontrolas problēmas, kas saistās ar sensoru problēmu un kas E, problēmām, kas saistās ar manevrēšanas sistēmu. Pāriesim pie nākamā slaida. E, šie, šie mm, e, sensori leņķiem palīdz noteikt leņķus, kādā atrodas lidaparāts un vēju MKS un tas ir tīri ilustratīviem nolūkiem, ir uh, in, mērinstruments, kas ir specifisks uh, šim modelim, ko Boeing uzveidoja uh, attiecībā uz to, kad ir zama, zems ātrums, tā lai būtu attiecīga uh, uzvedība lidaparātam, maks salīdzinājumā ar iepriekšējiem lidaparātiem, tā lai būtu sadarbspēja un arī pilotiem līdzīga apmācība. Tātad, kad sistēma detektē eh, to, ka ir problemātiski mm, apstākļi, nu, tad sistēma iedarbojas. Un saskaņā ar sākotnējiem secinājumiem, kurus eh, publicēja Indonēzijas pētniecības struktūra, Boeing veica šādus pasākumus. 6. novembrī viņi izdeva eh, tādu eh, biļetēnu, mm, kurš te arī parādās, un tur principā ir eh, gaisa apkalpe instrukcijas mm, attiecībā uz īstenošanas procedūru, kad ir jūtamas neatbilstīgs ātrums un uh, Mm, arī attiecībā uz šo stabilizējošo mehānismu. Pēc tam Boeing informē visus maks klientus, reģionālos pakalpojumu sniedzējus un bāzes ar operatoru ziņās attiecībā uz apstiprinājumu par MKS. Tātad šī informācija tika nosūtīta visiem 737 maks lietotājiem novembrī. Un FAA, kas ir galvenā certificēšanas uzņēmuma, institūcija 7. novembrī dienu pēc tam publicēja ārkārtas mm, gaisa kuģojamības direktīvu, kas šeit ir minēta, nu, kas principā to pašu arī pasaka, ka mm, šī ārkārtas gaisa lidojuma direktīva tika pieņemta 8. novembrī ar atpakaļajošu nu, mm, spēku, kas piemērojās uh, arī novembrī. Tātad direktīvas mērķis ir uzsvērt apkalpes locekļiem, ka gadījumā, ja ir M, kas, kas pilda savus uzdevumus bez pieprasījuma, tad vajadzētu veikt īpašu procedūru, ko sauc par stabilizācijas procedūru, un tad paralēli tam nu, vēlāk tas bija. februārī martā. Boeing un FAA es asai mm, prezentēju divas eh, izmaiņas, kas mums ir jāapstiprina, kur tiek pastiprināts MKS mehānisms un arī rīcība attiecībā uz to, ka ir eh, problēmas ar eh, diviem sensoriem. Un 7. martā Boeing un FAA atbildēja ar prasībām pēc apmācības, kas saistās ar šīm izmaiņām. Un balstoties uz eh, informāciju, ar eh, kādu apmainījās FAM Boeing un balstoties uz mūsu avārijas negadījumu analīzi, kur neparādījās citas līdzīgas problēmas ar šiem problemātiskajiem sensoriem un MKS flotes eh, rīcības nodrošināšanai, es secināju, ka Boeing un FAA pasākumi palīdzēja uzlabot šos drošības problēmas. Tātad pēc FAA un Boeing paveiktā un arī paraugoties uz incidentu skaitu, kur bija līdzīga veida situācijas, tad mēs uzskatījām, ka Boeing piedāvātais bija pietiekams, lai atsvērtu risku īsā termiņā. Nu, tagad es nonākšu pie lēmumu, kuru pieņēmām pagājušā nedēļā par to, ka lidmašīnām netiek ļauts pacelties. E, pirmkārt, bija otrs um, negadījums piecu mēnešu laikā, tas ir ārkārtīgi reti. E, turklāt e, tas bija jauns lidaparāts, kas ir laists eksploatācijā mazākā pirms gada, tas tikai mūs satrauc vēl vairāk nu, maksas ir aptuveni 600 tūkstoši lidojumu stundu šodien. Otrakārt, un tas ir kaut kas, kuras vēlētos gūt institūciju atbalstu vēlāk. Mums netika ļauts mm, piedalīties mm, izmeklēšanā, jo tā bija Amerikas mm, institūcija, kas to darīja. Tas nozīmē, ka mums jāparedzās, jāpaļaujas tikai uz to informāciju, ko sniedz FA, kas šobrīd veic šo in, izmeklēšanu. Tātad drošības ziņā mēs nonākam ļoti delikātā situācijā. Mēs nevaram piekļūt izmeklēšanas materiāliem. Treškārt, mūsu eksperti rūpīgi izanalizēja Etiopijas Airlines um, trajektoriju salīdzinājumā ar 610 trajektoriju, un tur bija eh, daudz atšķirību, bet arī gana daudz līdzību. Un četrkārt, kad mēs diskutējām ar eh, nacionālajām iestādēm par situāciju pēc Ethiopian Airlines negadījumu eh, maks lietojumu, un mēs vēlamies noskaidrot, vai apkalpes vai mm, šīs iestādes varētu ieviest pasākumus, kurus rekomendēja Boeing. Mēs saņēmām apliecinājumus, ka jā, attiecīgā informācija ir nodota visiem apkalpas locekļiem, bet praksē būtu ārkārtīgi grūti pārbaudīt vai simulēt eh, šāda veida uh, situācijas operatīvā brīdī. Ja tīpaši, kad ir visas pazīmes, kas parādās, tad neviens īsti nevarētu to pārbaudīt, kāds praksē būtu, kad būtu liels stress un būtu noteikta situācija un kā tad varētu noteikt, kā īstenībā apkalpa reaģētu šādā situācijā. Un balstoties uz šiem četriem apsvērumiem, mēs nolēmām izdot eh, ārkārtas eh, lidojuma spēju direktīvu, mm, jo īpaši ņemot vērā to, kas notika, eh, kur paredzēts arī ne ES operatoriem lidot ar 737 mm, MAX lidaparātu. Mūsu lēmums balstījās uz tehnisko un operatīvu analīzi, un to nenāteica kāda veida politiski apsvērumi. Mūsu galvenā prioritāte ir aizsargāt mūsu pilsoņus. Nu, jau trešā reize EASAS vēsturē, kad mēs neļāvām pacelties kādas komerciālas lidostas, lidmašīnas, un tas tagad atliek gaidīt papildu informāciju, gaidām Sagaidām, ka Etiopijas iestādes būs novērotāji. Mēs strādājam ar Boeing un FAA, lai noteiktu un īstenotu ilgspējīgus uzlabojumus, kas acīm redzot radīs šīs avārijas. Ar prieku uzklausīšu jūsu uz jautājumus. Esmu reš, kopā reš ar kolēģiem, certifikācijas direktore un mm, vēl vienu kolēģi, kas palīdzēs man atbildēt uz jautājumiem. Merci, euh, Patrikī, par ce, cette... Paldies, Patrikī, par šo mm, piesardzīgo prezentāciju. Uzklausīsim tagad Eiropas parlamenta e, deputātus, viņu jautājumus vim lūdzu. Priekšsādātājs runāšu nīderlandiešu valodām. Lielas paldies! Kīkungs, liels paldies par šo ļoti skaidro pārskatu, kādu sniedzāt es pats. Mm, varu teikt, ka jūtos visai eh, slikti un ērti, ka būtu jānāk klajā ar kādiem politiskiem secinājumiem pēc šī mm, negadījuma izmeklēšana vēl jo notiek gan Indijā, Nezijā, gan Etiopijā pēc šī nesenā negadījuma. Un es domāju, ka mēs E, kas esam politiķi un politiķis, mums ir jāievēro piesardzības. Mm, nevar nāk klajā ar neapdomīgiem paziņojumiem. Un šī līdmašīna, kuru certificēja amerikāņi, kur pēc tam apstiprināja ASA, un tā tad mm, tā tika uzskatīta par drošu lidmašīnu, bet šķiet, ka tā piedzīvoja zināmu skaitu grūtu brīžu. Un tad, nu, Jautājums par melnajām kastēm. Es saprotu, ka melnās kastes ir nosūtīts uz Parīzi, lai veiktu papildu izmeklēšanu. Nu, vai jums ir kāda informācija par to, vai jūs spēlējat kādu lomu šajā izmeklēšanā? Un tad ir vēl viens elements, kas man nāk prātā Nīderlandes presē. Es lasīju, ka 6. novembrī operatīvā rokas grāmata brīvprātīgi ir tikusi nodota Boeing pilotiem, bet viņi to neizlasīja. Tā rokas grāmata bija pārāk tehniska. Operational manual bulletin vai tur arī jūs varat ko pateikt par to, jo Nīderlandes presē analīze ir tiešām kritiska. Tostarp attiecībā uz ārkārtas direktīvu un vai lidmašīnas vai uzņēmumi arī to ir saņēmuši. Tālāk man vēl viens jautājums par programmu pielāgošanu, kas, no, kas tiek gatavota no Boeing puses tātad būtu ne tikai e, rokas grāmata, bet arī programmatūra atjaunot. Es piefiksēju, ko jūs teicāt, es arī gaidu informāciju no komisijas. Domāju, jāsas dalība būtu jāatļauj šāda veida izmeklēšanā, ņemot vērā to, ka e, lidmašīnā atradās Eiropieši. Kīkungs jau norādīja, ka jāsas uzdevums ir nodrošināt mūsu pilsoņu drošību, tad, nu, uh, arī tai būtu jāļauj piedalīties izmeklēšanā. Jūs sakāt, ka jūs lūdzāt iespēju piedalīties izmeklēšanā Etiopijā, vai jūs jau saņēmāt atbildi, jūs tā īsti uz to neatbildējāt. Gribēju jautāt, kāda ir situācija attiecībā uz piedalīšanu šajā izmeklēšanā? Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka, protams, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, nevar nākt klajā ar neapdomīgiem paziņojumiem. Paldies, Išmailu. Jā, paldies arī no manas puses eh, Kīkungam. Man līdzīgi jautājumi, kā man nekamba kungam. Vispirms man rodas jautājums, vai drīzāk fakts parādās, ka tas ir tiešām nopietns negadījums sešu mēnešu laikā divas pilnīgi jaunas lidmašīnas Jūs to aprakstījāt kā absolūtu katastrofu. Man liekas, ka tā nav nekāda absolūta katastrofa. Tur ir gājuši bojā simtiem cilvēku. Līdz ar to tas ir ļoti nopietni. Nav nekāds blakus efekts tikai. Mums ir tiešām jāprasa, lai arī nākotnē, un tas ir arī man jautājums sākums, kā tas notiek. Ja, piemēram, ASV kāda lidmašīna tiek uh, pieļauta, atļauta FAA, Tādēļ aza to vienkārši pārņem, vai kaut kādā ir arī pašiem sava jums atļaušanas procedūra, licencēšanas procedūra. Tas ir pirmais jautājums, otrais jautājums, ja es pareizi lasīju medijos, tad MCJ Eva, kā jūs to aprakstījāt, man izskatās tā, kā uzņēmums kas ir atļaušanas procedūra ASV. Negribu neko nepareizi tagad apgalvot. Vismaz tā to varēja salasīt Vācijas medijos, tos lasot, ka tur nebija visaugstākā brīdinājuma pakāpe, kā tas bija vajadzīgs. Vienkāršot sakot, katastrofāli vietā bija teikts bīstami, ja gadījumā kaut kas notiktu, ja es to pareizi sapratu. Kā var būt tā, ka vienkārši kaut ko pieļauj, kā FAA? Varbūt tas ir kaut kāda veida, kā lai to tagad noformulēju, kā tāds otrs skandāls, vienkārši to attēlot kā drošības iestāde, ja ASV tas ir pārāk tuvu šim statusam nacionālais uzņēmums. Ja tas tiešām tā būtu, tas, tas būtu ārkārtīgi problemātiski, tas faktiski būtu skandāls. Trešais jautājums. Kā vispār varētu būt tā, kā Lions Air, Lion Air nogāzes lidmašīna un samērā ātri bija skaidrs, ka tā ir programmatūras problēma. Un pa to laiku drīkstēja turpināt eh, pacelties gaisā lidmašīnas visur visā pasaulē. Arī mēs, kā Eiropas pārvadātāji, esam nopirkuši šīs lidmašīnas vai pasūtījuši tās. Un es nevaru iedomāties, ka visas šīs lidmašīnas, vismaz es ceru, vai es pat gaidu, sagaidu, ka visas šīs lidmašīnas tik ilgi paliks uz zemes, kamēr šī problēma tiks galīgi atrisināta. Mēs visi braucam atvainājumos, eh, brīvdienās mūsu bērniem gribam droši nokļūt eh, atvaļinājuma vietā. Es domāju, ka tas ir punkts, ko nevar novērtēt par zemu, un to par to jārunā bieži. Tādēļ mans jautājums, kā var būt tā, ka šeit FAA vai EASA vai vienalga kurš par to ir atbildīgs pēc lēnē e katastrofas, tik ilgu laiku viņiem vajadzēja lai izteiktu brīdinājumu, jo tikai pēc otrās avārijas notika informācijas apmaiņa, ka šīs lidmašīnas vairs nevar pacelties gaisā, un tad tas sākās, un ASV bija viena no pēdējām valstīm, kas to kaut kolā iztenoja. Visā pasaulē tika uzsākts Etiopija, Singapūra, Turcija un visas šīs valstis, pirmās valstis, kas uzreiz uh, norāva šo avārijas bremzi, bet kādēļ tas viss tik ilgi, ilgi nevarēs būt tā, ka, ja notiek procedūra, kas nav pabeigta, ja problēma pastāv, ja programmatūra ir, acīm redzot, jāmaina, ka šīs lidmašīnas drīkst lidot, es to personīgi nesaprotu, un es labprāt gribētu saņemt no jums atbildi, Kīkungs. Un it īpaši, kā kolēģis Vandē Kāmakungs teica, kādēļ ASA nepiedalās tajā visā, un ko ASA no tā ir mācījusies. Merci, Sērtug. Euh, euh. Paldies, Sērtu kungs. Jā, Fjorn. Koh kungs, jā, paldies. Jā, ļoti žēl, ka šādas uh, avārijas notiek, bet tomēr mums divas lietas uh, jāpatur uh, prātā 50 tūkstoši cilvēku katru gadu mirst uz Eiropas ielām. Un uh, Viens divos procentus gadījumus tas ir cilvēku izgāšanās, cilvēku neprasme vai neveiksme. Uh, varbūt tas tērveida tehnika kļūst tik ļoti sarežģīta, ka to vairs nevar pārbaudīt. Mēs Vācijā to zinām pirms eh, vairākiem gadiem militārajā jomā, kur bija šādas lidmašīnas, kas eh, krita, jo viņas tehniski vienkārši vairs nebija pārvaldāmas. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, Koha kungs. Tagad Andersons kundze. Jā, paldies, eh, ka atnāca šodien pie mums. Es arī gribēju. Uh, pievienoties secinājumi. Es domāju, ka tas drīzāk ir tāds politisks skandāls, līdzīgi kā dīzelgeita. Es domāju, ka mēs zinām, ka bija apmēram 400 eh, bija arī um, pakāpojumu, un tas eh, faktiski skar visu pasauli. Un cerams, ka mums nepet, jāpadomā par šo kontekstu. Ja mēs eh, šeit lidmašīnas pacelsies gaisā, tad viņas lidos arī pa Eiropas gaisa telpu. Un es domāju, ka ir jāatceras, ka daudzas Eiropas aviolīnijas, kā mans kolēģis izmēs jau teica, izmanto regulāri šā tipa lidmašīnas. Norvēģija, Itālija, Lot, Rainēr tikko kā pasūtīja 135 šādas lidmašīnas kā opciju, vēl vairāk tās grasās pasūtīt, tad tas ir arī nopietni viss. Es domāju, ka mums vajadzētu saprast, ka šī sistēma, ko jūs lab, labi paskaidrojāt, jā, kas automātiski šeit var notikt, ka šeit ir varbūt pilnībā savādāk ir jābūvē šīs lidmašīnas. Un nevajadzētu vienkārši mēģināt aktualizēt šīs lidmašīnas, un tur arī juridiski jautājumi par to, kā, kādā veidā risināt uh, šos jautājumus, kā varēs eh, šo oriģinālo lidmašīnas būvi, kā to varēs aktualizēt, vienkārši lai taupītu naudu. Tātad eh, es atvainojos, ka es pieminēju šo politisko punktu, bet es domāju, ka tieši tas ir, ka netiek ņemt vērā pasažieru tiesības. Un es domāju, ka ir eh, šeit daudzi punkti iesaistīti. Gribēju uzdot jums jautājumu. Ir daudz pilotu ziņojumi par problēmu, ir tīpaši par lidmašīnām. Uh, varbūt tie ir tikai amerikāņu piloti, vai jums ir kaut kādi ziņojumi no Eiropas pilotiem vai no jūsu ekspertu grupām? Ir skaidrs, ka šīs problēmas parādās, bija arī vēl pirms eh, pagājušā gada oktobra un arī līdz tam. Un eh, šīs lidmašīnas, viņiem ir dažādi modeļi. Tas nav tikai ekonomikas jautājums, bet uh, lidmašīnas var pasūtīt uh, šīs lidmašīnas un eh, kas ir ar šiem leņķiem, kā šo problēmu varētu risināt. Es vēlos eh, apzināties šo jautājumu, es varētu pastāstīt, kuras Eiropas aviolīnijas, vai jūs novērojat to, kuras Eiropas aviolīnijas ir pasūtījušas šīs dārgās eh, lidmašīnas ar šiem uh, sensoriem, ar šādu tipu sensoriem. Un noslēgumā jūs runājāt, tas bija ļoti labi, ka Vismaz vajadzētu starptautiskus vienošanās, vai es ņem, ņemšu vērā šīs starptautiskās tiesības, tādēļ, ka man šķiet, ka tiešām šeit ir jautājums, vai Amerikas valdība un FAA pilnībā apzinās, kā mans kolēģis teica, visu to ņem vērā, piemēram, riska analīze, vai ir atbilstošie atbildības līmeņi, Tas ir būtisks jautājums. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs starptautisko tiesību jautājums un noslēgumā šī jaunā pamata regula. Viens, divi, kā šajā regulā, jaunajā regulā, tur ir pienākums ir jāatbalsta pasažieru drošība civilajā aviācijā. Ko jūs proaktīvi vairāk darāt? Jā, mēs zinām, ko jūs darāt. Jūs pārtraucat šo uh, lietojam, bet, eh, godīgi sakot, šeit būtu varbūt tiešām vērts, kādreiz jūs vienkārši atbāt, eh, atsaucat, atņemat certifikātus, bet, ja nē, ko jūs vēl vairāk darāt, lai izpildītu to, kas ir paredzēts pamatregulas pirmajā pantā? Paldies, Lūsija. Tagad Krāmerkungam vārds. Paldies arī par eh, jūsu prezentāciju. Vācijas presē galvenokārt špīgrī bija raksts, un tur bija būtībā Airbusam tika uzlikt atbildība par to, ka šīs katastrofas notika, jo Airbus 2010. gadā tika izstrādās jaunu modeli un Boeings gribēja attiekties ar vecā modeļa, bet tur bija laika spiediens, lai varētu konkurēt ar Airbusu, un tad to mainīja. Un tur parādījās tehniskas grūtības, kas, piemēram, varētu novest pie tā, ka šīs iekārtas bija tādas, uh, ka, ja līdmašīna pārāk strauji pacēs, ka tā atkal nokrīt. Par šiem izmaiņām tā tur bija rakstīts. Piloti netika informēti, viņi nezināja to, un rokas grāmatā par to nekas nebija rakstīts, un pēkšņi viņi bija tie, kas bija atbildīgi par šo situāciju, ka līdmašīnas nokrita. Līdz ar to tad bija konkurences apstākļi, jo Airbus bija labāks, un lai būtu vēl daudz labāks, un Boeings to nevarēja izturēt, ka Airbus bija labāks. Tā bija rakstīts šajā rakstā. Tad bija informācija, ka daudzi. Uh, Piloti arī jau iepriekš sūdzējās, ka lidmašīnā kaut kas notiek un viņi nezin, kas viņiem jādara. Vai jums, jūs par to kaut ko zinājāt? Tas būtu jautājums. Otrais punkts, kurus gribētu pieminēt, ka praktiski iestādes ASV līdz 2005. gadam bija ļoti stingras. Ja kaut kas lidmašīnā tika mainīts, kaut kādā jau eksistējušā lidmašīnā, tad to vajadzēja saņemt atļauju par to. Un tad licencu procedūra tika mainīta, tā kā Boeing pats varēja pieņemt lēmumu, kas ir bīstams, kas nav bīstams. Šī izmaiņa ir tāda, ka neatkarīgā kritiskā instance vairs nevarēja darboties, lai konkurence varētu tikt pātrināta par labu Boeingam. Un ja tiešām tā ir, tad tā ir katastrofa. Tad mēs nedrīkstētu nevienu amerikāņu lidmašīnu Eiropā pieļaut, ja neatkarīga iestāde to nav atļaus. Tātad kā jūsu organizācija bija iesaistīta šajā visā procesā? Ko jūs šeit uh, konstatējat? Nevar būt tā, ka Boeings kontrolē to, ka tas būtu līdzīgi tā kā Volkswagens un nevis tehniskā pārbauda kaut ko pārbauda ko, tehniskos datus, un tāda situācija nav pieļaujama. Otrais punkts, jūs, protams, jums, protams, ka ir milzīga konkurence arī uh, avio transportā, bet arī citām transporta nozarēm. Protams, kā arī attiecībā uh, uz pārvadātājiem vietējiem, visu laiku ir runa par to, kā nospēst uz leju cenu. Viszemākā cena, tas ir svarīgi. Bet viens ir skaidrs, ka, ja tas ir vienīgais mērķis, tad kaut kad parādās situācija, kad es kaut iegūdījums drošībā varu atkal amortizēt, lai dabūtu šo labāko cenu. Uh, Tātad no bīstama kļūt par katastrofā, no katastrofās uz bīstamu. Tad kā šī ir kategorijām? Tātad, cik lielā mērā jūs esat eh, tādā veidā šeit iesaistīt? Pēdējais jautājums. Ja šīs lidmašīnas, protams, kā šis iesniegums nāk Boeing, kad viss diskusijas beigsies, viņi atkal grib būt atļaut. Kā jūs tiekat iesaistīt? Kā jūs to darāt? Kāda neatkarīga iestāde tur pastāv? Vai jūs teiksiet amerikāņiem, tas ir iespējams, ja atkal būs spēkā noteikumi, eh, kas bija līdz 25. gadam, cilvēks nepadalīsimies, mēs neļausim baigam noteikt, kas ir labs un kas ir mazāk bīstams. Ir jābūt neatkarīgai iestāde, kas to nosaka. Kā jūs uh, rīkosieties šādā situācijā? Tad būtu mans jautājums. Paldies. Merci, monsieur Kramer. Uh, Madame Demonti. Demontis kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai trīs jautājumi. Vispirms man liekas satraucoši tas, ka mums nav piekļuvis informācijai un datiem. Tas tikai vēl pasliktina šo situāciju. Nav skaidrības, nav caurskatāmības attiecībā uz ražotāju par trim jautājumiem, tā kā šīs tehniskas lietas. Es gribētu dzirdēt precizējumus. Uh, Kopš kura laika šīs problēmas jūsuprāt, nu, protams, vēl tiek veikta izmeklēšana un neveiksim pārsteidzīgus secinājumus, bet, nu, tā kā runa ir par tehniskiem aspektiem, vai tas attiec tikai 737 maks vai arī tas skar citus 737 lidmašīnu modeļus? Otrs jautājums, vai var pārbaudīt, vai piloti vai piloti tik tiešām uh, ir izgājuši cauri visai apmācībai, un vai jums ir iespēja arī noskaidrot to, vai manuāla uh, rīkoties bija vispār iespējams, vai bija pietiekams laiks, vai kāds man, manuāls manipulācijas, proti dezaktivizēt visu elektrisko un uh, um, rīkoties manuēli, manuāli, vai tam bija laiks. Un tad vēl kādam protokolam sekojās, lai varētu atcelt lidojumus, vai ir konkrēti kriteriji, vai tas viss notiek absolūti subjektīvi. Uzdod šādus jautājumus, jo dažas nacionālās iestādes rīkojās preventīvi. Un tikai septiņos vakarā tika pieņemts šis lēmums, kamēr citas nacionālās iestādes jau bija pašas pieņēmušas šādu lēmumu agrāk. Paldies! Paldies, Demons kundze, Maisners kundze. Jā, vielen dank. Paldies, priekšādātāja. Jā, paldies Kīkungam par ziņojumu. Man pēc tam citi jautājumi, proti, tā ļoti principiāli. Kā tas vispār ir? Jau kādreiz bija tāds gadījums, kad pavisam jauna lidmašīna, kam bija pavisam cita, bija toreiz tas bija Concorde, kaut kad viņiem bija jāpaliek uz zemes, tad, kad bija savādāks gadījums, bet tomēr tā bija jauna lidmašīna, tehnoloģisku. Uh, progresu, un tad viņi nedrīkstēja vairs lidot. Bija, tagad tas ir ar Boeing, arī ar uh, šādu katastrofu ar bojakājušiem. Tas, protams, ļoti slikti. Vai pilotiem kaut kāda uh, savā izglītībā nevajag šo e-tehniku arī studēt, iemācīties vai jaunajā mašīnā, kurā viņi lido, vai viņi vienmēr tiešām to pārvalda, māk ar viņu savu sākotnēju pilotu izglītību. Un uh, ja vienmēr runa tikai par to, ka vienmēr jābūt progresīvākam, progresīvākam nekā konkurence, kā var nodrošināt EASA vai FAA tā vispārīgi, ka tie, kas to pārbauda un licencē atļauj, lai viņi paši būtu visaktuālākajā informācijas līmeni. Varbūt izklausās nedaudz komiski, bet man tā šķiet, ka jo vairāk tehniskās progresa iet uz priekšu, un tas tā ir, ka mēs pašlaik uh, Pat nevaram iztēloties, kas parīt vispār tiks izgudros, kas būs iespējams, kā var nodrošināt, ka tie, kas pārbauda, testē, ka viņiem vienmēr pašiem ir pietiekami daudz informāciju un patiešām viņi to māk un var. Merci, Gezina. Monsieur Bār. Paldies, Bārkungs. Jā, ja, filank auch. Paldies. Paldies Kīkungam par uh, prezentāciju. Man arī par izglītību apmācību. To kolēģi jau pieminēja. Es patiesi nezinu, vai es pareizi sapratu jūsu prezentācijā par lidošanas vismašanas simulātoru. Vai piloti to pietiekam bieži mācās savā izglītībā, ka šāda avārijas situācija, ka tā rodas, lai viņi tiešām prastu rīkoties, vai tā, šāds treniņš notiek, vai tas pieder pie apmācībām. Un jūs īsi uz to punktu norādījāt, bet es nezinu, vai es pareizi to sapratu. Otrais jautājums. Visvarīgākā detaļa šajā mašīnā ir šis MKs. Vai mašīna var normāli lidot, ja tas ir izslēgts šis MKs? Ja šī detaļa nav piemērota, vai tad lidmašīna varētu arī pacelties gaisā bez šīs MKs daļas? Paldies! Jā, jā, Moi, voulais, uh... jā, man arī ir jautājums. Mēģināšu to paskaidrot, jo nu, nedaudz sarežģīti. Bija pirmā katastrofa. Tas notika dažus mēnešus iepriekš, un tad es pieļauju, ka pēc šīs avio katastrofas notiek izmeklēšana. Aģentūras, tā skaitā arī Federālā amerikāņu admi administrācija, aģentūra arī veic šo izmeklēšanu, varbūt arī jūs tur piedalījāties pēc tam Ja es pareizi sapratu, ražotājs tad arī pilotiem sniedz indikācijas. Tas ir dīvaini tomēr, jo pirmkārt, ja Tā ir raž, tas ir ražotājs un nevis aģentūra. Mums nav arī Amerikas aģentūras secinājumi par pirmo avio katastrofu, jo pareizi sapratu. Otrakārt, ja ražotājs pilotiem sniedz savas specifiskās rekomendācijas, tas nozīmē, ka ražotājs ir tomēr pamanījis kaut kādu anomāliju. Vai ka vismaz nu ir kaut kas, kas var apdraudēt lidaparātu. Vai šādos apstākļos, tad atbild, bet nezinu, vai pareizi sapratu, te, ka, nu, tur to izslēdzēt, to manipulēt ar rokām, tad viss būs labi. Bet, lai kas arī notiek, tad beigās atbildība ir ražotājam. Treškārt kā tas nāk, kā ražotājs var zinot, kāda ir situācija, bet viņi nav atbildīgi par izmeklēšanu. Tā ir iekšējie dienesti, kas to veic, viņi piedāvā izmaiņas pasākumus. Tātad viņi zina, ka ir kaut kādi fakti, un tad viņi piedāvā risinājumus, un ka tajā brīdī, 7. un 8. novembrī, Amerikas aģentūra vispār neizsakās, viņi nesniedz nekādu savu atzinumu. Viņi arī neapstiprina ražotāju pozīciju, arī nekritizē ražotāju. Tad visā šajā stāstā, ja es pareizi to saprotu, tad jā, ir uh, problēma ar uh, uh digitālo uh, pilotāžu sistēmu un tas, ko te iesaka ražotājs, pēc tam, kad viņš ir pievērsis jau pilotu uzmanību tam, ka tas var notikt. Viņš saka, nē, nu izslēdziet visu un tad uh, pilotējiet manuāli. Viņi nesaka, apturiet visus šos lidaparātus un neļaujiet uh, pacelties šiem lidaparātiem, jo tur uh, jau 400 cilvēki gājuši bojā, bet viņi tur mēģina kaut ko salāpīt. Man tas vienkārši liekas kaut kas murgains, jo no tā brīža, kad Boeings uh, deva pilotiem jaunas uh, indikācijas, ka tajā brīdī viņš tomēr atzīst kaut kādus faktus. Uh, atzīst, ka jā, ir problēma un ka te kaut kas tagad ir uh, uh, jārisina. Un arī neiesaka to, ka šiem lidaparātiem tiek aizliegts lidot. Es nesaprotu šo sistēmu, bet Amerikas aģentūra klusē. Tas, ka Boeing sniedz savas rekomendācijas jau pēc pirmās avio katastrofas, bet tas. Uh, nenovērs otru avio katastrofiju vai, tom, katastrofu, vai tomēr mēs, nu vismaz pat no juridiskā viedokļa, šeit neredzam ārkārtīgi lielu problēmu. Kopš tā brīža, kad ražotājs atzīst kaut ko, un tad viņš piedāvā to, ko viņš piedāvā, bet tas nenovērs otru avio katastrofu, tas nozīmē, ka viņš ir jau bijis kļūdas pozīcijā, jo otrā avio katastrofa notika. Es domāju, ka te ir problēma. Un vēl viens jautājums. Vai Tad, lai kāda būtu arī Amerikas Federālās aģentūras nostāja un informācija, ko sazinā, uzzināsiet, vai EASA atkal pieprasīs, lai šo lidaparātu atļauju ietu caur jūsu uh, Uh, atļaujas piešķiršanu. Nu, lūk, es domāju, ka tiešām viss nopietni klausāmies jūs lielu uzmanību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Jā, vēlreiz runāšu angļu valodā. Franciski nezinu, kā to visu izskaidrot. Vanda Kāmps sacītais. It is in the press, so I, I, I, I, I'm not giving you any, any kind of uh, Jā, jūs atsaucaties uz praisi, es nevaru sniegt jums konfidenciālu informāciju. Melnās kastes tika nosūtītas uz Parīzi. Technical... Jo nav daudz valstu pasaulē, kas var pārstrādāt eh, melnās kastes, un Francija ir viena no specializētajām valstīm, kur to var darīt. Un Parīzē tad arī tika izanalizētas šīs abas melnās kastes taču netika interpretēti dati. Proti, tas nozīmē to, ka tātad katastrofu izmeklēšanas birojs uh, uh, ievāca datus un nosūtīja datus Etiopijas izmeklēšanas iestādei. Nepavadot nedēļu, uzmanīgi izanalizējot datus un tā tālāk tā projām. Tas tikai norāda uz to, ka Etiopijas izmeklēšanas iestāde pa izmeklēšanu tiešām vēlas uh, noslēgt šo apu, lai tas būtu vis, pēc iespējas uh, mazāks. Lai pēc iespējas mazāk cilvēku tur tiktu iesaistīti. Tātad tur iesaistās ražotāja valsts, bet viņi ļoti ierobežo visas tās iestādes, kas ir iesaistīts izmeklēšanām kad es minēju to, ka mēs lūdzām piedalīties izmeklēšanām. Tā ir Eiropas komisija uh, un komisārs, kurš uh, uh, izteica šo lūgumu, jo izmeklēšanas regulā tiek paredzēts, ka valsts, kas veic izmeklēšanu, var uzaicināt Eh, principā jebkuru, ko viņi vēlas eh, piedalīties izmeklēšanā. Bet tad, kad zināms, bet tad ir arī zināms skaits valstu, kurām ir tiesības piedalīties izmeklēšanā, un uh, viena no šīm valstīm ir operētāja valsts un ražotāja valsts. Šai konkrētajā gadījumā Etiopijas iestādes tātad uh, pieņem ja viņi gribētu mūs uzaicināt kā novērotāji, viņi to varētu darīt mūsu EASA, un tādēļ arī komisārs Bults kundze to lūdza pirmdien vērsās pie Etiopijas partneriem ar šo lūgumu, bet tādu bildi joprojām gaidām. EASA atbilstīgi regulēja 216 eh, par, izmeklē, par eh, aviokatastrofu izmeklēšanu Eiropas Savienībā. Jā, viena no es dalību valstīm. Un dalībvalsts izmeklēšanas iestāde ir iesaistīta kā akreditētā izmeklēšanas pārstāvis, tad viņi var vai viņiem pat ir pienākums pieaicinātajā asu kā tehnisko konsultantu. Tad BA gadījumā, kur tiek iegūti dati no melnajām kastēm, mēs tur piedalījāmies. Mēs nevarējām uh, piedalīties darbā, jo tur nekāda papildus darba nebija, bet Parīze mūs uzaicināja, lai mēs varētu tur piedalīties. Tas ļoti labi darbojās. Bet tagad mēs joprojām ceram, ka Etiopijas valdība ļaus mums arī būt novērotājiem šai izmeklēšanā, lai pēc iespējas ātrāk mēs zinātu, vai mums ir kaut kas jādara vairāk vai nē par 737 maks uh, turpmāko darbību. Manda Kāpkungs, jūs otrs jautājums. Operacionālais šis uh, dokuments, biletens, biletens, ko izsūtīja Boeings. Es nezinu, vai mēs varam atgriezties pie mana PowerPoint prezentācijas. Tas ir vienā no attēliem šajā prezentācijā atvainojiet. Tas ir uz vienas lapas puses, un tas nav tik sarežģīti, godīgi sakot. Pat es to varēju saprast. Tas ir visai saprotami. 6. novembrī Boeings to publicēja, un uh, FAA atbildot uz jūsu sacīto publicēja ekvivalentu, bet ar citādāku formātu 7. novembrī publicēja to pēc tam. Lūk, kas tur tiek teikts? Ja jums ir kaut kādi simptomi un tie tur tiek uzskaitīti, tūlīt redzēsim to uz attēla. Lūk, šeit. Tātad tā ir viena lapas puse. Nu, te jā, formāts ir pārāk zems, to nevar izlasīt, bet tur tiek sacīts, ja ir kaut kādi simptomi, tie tiek uzskatīti, tad izslēdziet šo um, elektriskās sistēmas darbību. Tas ir ļoti vienkārši. Tālāk par uh, Bāra kungu jautājumu un uh, citu deputātu jautājumiem. Jums ir absolūta taisnība. To visu sasaistot ar apmācību. Jo kas notiek? Kas notika? Lionair aviokatastrofā mēs zinājām, nu, sākotnēji izmeklēšanas rezultāti norāda uz to, ka šajā konkrētajā gadījumā EOS sensors, kas nesniedz pareizo informāciju, MKS sistēma sniegs, eh, dos instrukcijas, eh, proti, ka tiks izsludināts eh, bīstamības situācija, bet ja jūs zināt, ka tas tā ir, un izslēdzot šo sistēmu, jūs varat turpināt lidot. Lainer uh, lidojuma gadījumā tur jau bija problēma iepriekšējā lidojuma uh, maršrutā, un tad arī komanda uh, pieņem pareizo lēmumu, izslēdz šo sistēmu un lidoja tālāk bez problēmām. Jā, protams, tagad ir viegli teikt, viņiem vajadzēja darīt to vai to, bet par pašu procedūru runājot, tas nav tik sarežģīti. Ko es minēju, arī atgriežoties pie Bāra kungas sacītā, Tad, kad Boeings un FAA nāca klajā ar šīm direktīvām, norādēm, mēs domājām, ka to būs viegli īstenot pilotiem, apkalpes uh, komandai. Mēs redzējām, pārbaudījām, ka visi apkalpes locekļi ir saņēmuši šo informāciju, un kas arī ir patiesi, un tas ir tāds cilvēciskais faktors Tas sasaucas ar uh, Maisners kundzes sacīto. Jebkāda nu, cilvēku uzvedība, kad viņš realitātē saskaras ar tādu situāciju, kuri ieslēdzas dažādi brīdinājumi, signāli, šī uzvedība atšķiras no tās uzvedības, kāda viņiem var būt šādā situācijā, kad viņi atrodas mācību telpā, lai ne ar gadījumā iepriekšējā lidojumā uh, Apkal eh, piloti vienkārši izslaida sistēmu, problēma nebija, bet eh, lidojumā, otrajā lidojumā, kur bija afio katastrofa, šajās reakcijas nebija. Un mēs zinām, kas notika arī Etiopijā. Mēs vēl nezinām, kas ir Etiopijas eh, aviolīnija gadījumā. Varbūt bija līdzīga situācija, ka viņi neiedomājās un, attiecīgi, nerīkojās. Saprotu, ka tas nav optimāli, jo te tiek teikts, ka, ja jūs redzat uh, š, kaut kādu tādu vai tādu darbību, vienkārši izslēdziet sistēmu. Tas ir tāds kā pal palīdzība, tas nav obligāti jādara, to var izslēgt. Viņi to zināja. Nē, vēlreiz tātad jums ir taisnība, Krāmer kungs. Ja viņi zinātu, kas īsti notiek, protams, ka eh, viņi nebūtu izdarījuši to, ko viņi izdarīja, un nebūtu avio katastrofas. Bet o, eh, to, ko teica arī daži no jums, mēs skatījāmies mūsu avio katastrofu um, vēsturi ziņojumus no apkalpes locekļiem, no ražotājiem, avio līnijām Mēs neatradām mūsu datu bāzē, kas nav pasaules datu bāze, tā ir mūsu datu bāze. Mēs neatradām nevienu citu piemēru, kur būtu līdzīga avio katastrofa notikusi. kā jūs zināt, ir 376 mek tiks eh, šie modeļi ir eh, piegādāti pasaulē, bet Eiropā ir pavisam 50 šo, avi, šo lidojumu modeļu. Bet mūsu datu bāzē neredzējām nevienu informāciju par līdzīga veida katastrofām. Mēs to analizējām, kad bija Lainēra avio katastrofa. Tad mēs eh, analizējām, kāda varētu būt katastrofas iemesli. Uh, tad cik ir bijuši līdzīgas katastrofas, neatradām nevienu. Arī tad raudzījāmies, ko piedāvāja Boeings un FAA, proti informēt un apmācīt pilotus. Ja tas notiek vēlreiz, tad jums ir jādara tas, proti jāizslēdz sistēma. Un jums tas vēlreiz būtu jādara, tad, nu jā, mēs domājām, ka Tas bija labs drošības pasākums. Gaidīt uh, programmas atjaunošo versiju. Pie tā strādājas jau ir Boeings. Un tas nozīmē, ka ir tātad uh, jāskaita šī MKS sistēma un jādara viss, lai to varētu vieglāk izslēgt lai šī sistēma nepalaiž kaut kādas darbības, tādēļ, ka divi sensori sniedz nepareizi informāciju. Un tad arī šajā atjaunotajā programmā tiek skatīts, kas notiek gadījumā divas, divi sensori sniedz divas dažādas, info, divas dažādas informācijas. Krāmer kungs arī par to runāja par Airbus. Uh, Airbus gadījumā ir trīs sensori. Ja vie ar vienu ir problēmas, tad ir vēl divi sensori, kas var sniegt informāciju. Un, ja ir divi un uh, vienam ir problēmas, tad ir mehānisms, uh, kas uh, to visu novērš. Tur ir pilnīgi cita sistēma. Tātad uh, software update. Ko es gribētu jums garantēt? Jo tas tikam jau minēts vairākos komentāros. Gribēju teikt, ka eh, šī uh, programmas atjaunināšana mēs ļoti padziļināti un cieši to analizēsim. Mēs vēl arī atgriezīsimies pie MKS sistēmas arhitektūras, lai izanalizētu visas kļūdas un kā šīs kļūdas tiek risināts uh, lidaparātā. Var jums garantēt, ka no mūsu puses mēs nepieļausim Uh, lidma, neļausim lidmašīnai lidot, ja nebūsim uh, saņēmuši apmierinošas atbildes uz visiem mūsu drošības jautājumiem, neatkarīgi no tā, ko dara FAA. Lūk, tā ir mana personīgā garantija un apsolījums jums. Um, uh, for... Tālāk runājot par um, Indeed, uh, some... Tātad par šo aizliegumu pacelties. Jā, Eiropas Savienības dalība valstis lēma aizliegt lidaparātiem izmantot viņu gaisa telpu. Viņi nevar liekt lidaparātam pacelties. Bet, nu jā, tas bija dažu stundu jautājums. Viņi to izdarīja pirms mums. Kādēļ? Varbūt mums vajadzēja ilgāku laiku. Because we did do a lot of technical analysis. In... Tāpēc, ka jā, mēs veicām ļoti daudz tehniskās analīzes, lai uh, pieņemtu gala lēmumu. Noturējām ļoti daudz garas diskusijas, iekšējas diskusijas ar ekspertu paneļiem, lai skatītu Kādas ir, kāda ir iespējamie iemesli šai aviokatastrofai? Atgādināšu, ka mēs nepiedalījāmies izmeklēšanā, mums bija ļoti maz piemās informācijas. Bet visi mūsu eksperti. Strādāja pie šī jautājuma par to, kāda ir aviokatastrofas iespējamie iemesli, kas mums būtu jādara. Un, um, ko mēs varam lemt ar šo ļoti mazo informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Otradien no rīta saņēmām to SB informāciju, tā ir satelīta informācija, ko mums sniedza īru iestādes. Viņi sadalīta uh, informācijas piegādātāji visā pasaulē, un tieši pateicoties šai informācijai, mēs jau varējām detalizētāk izanalizēt uh, visu šo informāciju. Tas notika otrdien no rīta. Nedomāju, ka daudz citām valstīm ir šāda veida informācija cits starpā. Un tad beigās mēs vēlējāmies uh, informēt un runāt ar kolēģiem no FAA par lēmumu. Zināt, kā. Uh, 6-7 stundu atšķirības starp eh, mums un Ameriku. Līdz ar to nepieciešams vairāk laika nekā apvienotāja karalistē, kas šķiet pieņēma savu lēmumu 12.1. dienā. Mēs eh, lēmumu pieņemām pulkstens 17. Tālāk eh, jautājums par dažāda veida sensoriem. Man nav informācijas eh, par dārgākiem, lētākiem sensoriem. Manuprāt, ir tikai viena veida sensors, kas eh, tiek izmantots un esmu dzirdējis. Runājām par lētākiem vai dārgākiem eh, sensoriem. Sensora cena, līdaparāta cenas ir ierobežotas Andersons kundze bija visai pārliecinoši ziņojumi par to, ka Etiopijas uh, līdmašīna, lainera līdmašīnā, ka tur bija īpašie AI sensori, tie bija kaut kādi pamat modeļi, un ka bija iespējams iegādāties dārgākus modeļus. Nezinu, vai uh, tam ir kāds sakars ar maksas 8, maksas 9, varbūt tur kāda problēma, bet ir atšķirība starp to, ko pasūta avio kompānijas. Ir viena lieta, kas nav saistīta ar sensoriem, tas ir displejs um, pilotu kabīnē, kur ir informācija par to, kāda informācija nāk no sensoriem, vai tā sakrīt vai nē. Un tad arī tagad jau uh, tas, šī informācija tiek uh, sniegta pēc noklusējuma, nevis uh, opcionāli kāds bija iepriekš. Vēl daži punkti. Demontas kundze runāja par apmācībām. Vai tas ir par 737 māks lidaparātu vai citiem 737 lidaparātiem M, kas ir pieejams tikai maks modelī? Līdz ar to tas nav atrodams citos modeļos, sevišķi nākamās paaudzes modeļos. Viena Viens no galvenajiem varbūt šiem elementiem 737 lidaparātu modeļos ir uh, šīs uh, apmācība atbilstība, proti, ja jums ir licence vadīt 737 lidaparātu, Ar ļoti mazu papildus apmācību jūs varat vadīt arī 737 maks jaunāks vai vecāku paudzi. Nu, tas ir viens no tādiem uh, rakstura lielumiem, kaut elementiem, kas ļoti raksturīgs attiecībā uz Boeing licencēm par 737 lidaparātu modeļiem. Mēs uh, Skatīsim to vēl detalizēt, atgriežoties arī pie jūsu sacītā. Darīsim visu, lai uh, atjaunotā šī datorprogramma, ko mums piedāvās Boeings, lai uh, ne tikai būtu droši runāt par arhitektonisko dizainu, bet arī lai jau tiktu paredzēta nepieciešamā apmācība, apmācības prasības, uh, lai tik tiešām visi piloti ne tikai saņemtu šo informāciju, bet arī tiktu apmācīti, lai viņi varētu automātiski darīt to, kas viņiem ir jādara, ja viņi saskars ar šādu situāciju. Je vous en prie. Mais non, mais, je, je, en fait, le fabricant. Tātad ražotājs redzēja, ka viņa sistēma Um, bija kļūdaini, pieļāva kļūdas. Otrakārt, ražotājs redzēja, ka tas varēja arī izraisīt vairāk kā 400 cilvēku nāvi avio katastrofā. Otru, treškārt, ražotājs uh, saka, nu vienkārši izslēdziet sistēmu, tad uh, viss būs labi. Nu, tas, kā autotransporta ražotājs, uh, viņš redz, ka uh, ir kāda kad ir avārija, piemēram, ātrumkārbis dēļ, viņi vienkārši atsauca automašīnas, bet uh, Boeings turpina lidināt savus lidmašīnas. Jā, ir divi motori, bet viens uh, ik pa laikam aizdegs, jā, bet tas nekas, jūs vienkārši izslēdzat to ārā, ne, nu, nu jā, tas var notikt, ne, nu, nav taču nepieciešams tāpēc uh, atsaukt lidmašīnas, apturēt tās. Tas tomēr ir kaut kas neiedomājams. Lūk. Ja, vor, vor allen Dingen, wenn dann ein System verändert wird. Ja kāda sistēma tiek mainīta, bet piloti par to netiek uh, apmācīti, kā viņiem jāizturas, tad pilnīgi skaidrs, kas par to ir atbildīgs. Un vai pēc tam nav kaut kāds uh, sots par to, tas kārtīgs sots, jo ir kaut kāda izmaiņa, bet tie, kas to izmanto darbā, par to neko neuzzina. Kas viņiem jādara, ir noteikti tas un tas un tas, tas ir kaut kas neiedomājams. Oh, mais il y a de l'indignation dans l'air. Jā, jā, nu ir sašutums. Vim? Thank, thank you very much for all. Liels paldies par uh, sniegtajām atbildēm un skaidrojumiem, bet uh, viens fakts man liek reaģēt, uh, proti līdzpilota loma, kad jūs versāties pie Džordža Baha, viņš teica, ka cilvēki var atšķirīgi uzvesties, vai viņi atrodas apmācībā. Un tad, kad viņi atrodas reālās dzīves situācijā, bet tad līdzpilots taču arī nelasa avīzi, un viņš vai viņa, nu arī viņiem jāspēj reaģēt un asistēt pilotam. Ismail? Paldies, gribētu vēl jautāt. Nedzirdēju atbildi par to liela e, eh, avārija 2018. gada novembrī un tagad 2019. gada martā. Un jūs atbildē, vismaz es tā sapratu, ka jūs teicāt, ka Boeing rīcība bija tāda, ka viņi ar šo programmatūru, jauno programmatūru apdeidu, ka viņu atbild vai vismaz veiktie pasākumi pēc šīs katastrofas. Kā jūs teicāt, ka tas bija tā kā pamatot Boeing rīcība, un jūs uzskatījāt, ka tas bija pietiekami, ko viņi darīja. Vismaz es to tā sapratu. Vai tas ir pareizi? Un ja jā, kāds iemesls bija ar šo uh, programmatūras aktualizāciju, apdeitu? Uh, domāt, ka programmatūras aktualizācija šādu smagu avāriju var atrisināt vai izdarīt visu, lai tāda vairāk nenotiktu. Tas man drusku tā liek samulst, jo mēs arī no Vācijas automobīļu ražotājiem zinām šāda veida programmatūru aktualizācijas. Saprotiet man jautājumu, mēs zinām, ka nevienmēr tas palīdz risināt problēmas. Nous écoutons le directeur qui va répondre à ces questions. Direktors atbildēs uz jautājumiem. Aine. Bet vēl viens jautājums, pavisam īsi, saka Rāmerkungs. Programmatūra bija vajadzīga, lai, va, jo Boeings gribēja konkurēt ar Airbus un gribēja būt tikpat labs kā Airbus. Tad viņi, lai cē, būvēt jaunu lidmašīnu, tas būtu pārāk ilgi, tad viņi mainīja daļas no Airbus paņēma, detaļas iebūvēja un līdz ar to mainījās. Uh, lidmašīnas eh, līdzsvars, un tikai tādēļ šī programmatūra tika iebūvēta. Ja tā pacēlies gaisā, lai varētu atkal nolaisties. Bet piloti par to neko nezināja. Tātad iemesls programmatūrē bija konkurence ar jaunu lidmašīnu ražotāju, kas bija ātrāka nekā viņa paši, un tas ir kaut kas vienkārši neiespējams, ka tur no paša sākuma netika teikts, ka nedrīkst iebūvēt šīs detaļas, ja mēs drošību varam radot tikai ar jaunu programmatūru, par kuru pilot neko nezinu. Paldies, Kremer kungs. Nu, pavisam īsi. E, jo, nu, būs arī Patrikam Kī, jā, sniedz atbildes. Protams, satraukums ir liels, bet būs jāuzklaus arī atbildes. Tātad, Maita, varēs uzdot jautājumu. Jā, paldies, kolēģi. Ja kolēģi izteiktos lē, lē, lē, ma, mazāk, tad mēs visi varētu uzdot jautājumus. Tā tad ir uh, tiešām liels sabiedrības satraukums. Arī Nacionālajā radio man uzdeva jautājumus, un uh, man ir jāsniedz atbildes. Gribu dzirdēt no jums ļoti konkrētas atbildes. Par uh, licences atbilstību. Tas ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka abstrakti šī problēma varētu arī skart citus 737 modeļus, vai tas attiec tikai uz maks modeli. Otrs jautājums. Kas uh, nosaka to, ka uh, šīm manuālās manipulācijām uh, tiek atvēlēt nepieciešamais laiks, vai ir šis laiks vai nē, un vai ir jums konkrēts protokols, kā rīkoties, kad notiek šāda veidā jo katastrofas, kādi termiņi, cik daudz laika jums reaģēt. Um, I, I, I would have liked that you continue. Jā, es labprāt arī ļautu turpināt uzdot jautājumus, bet, nu, diemžēl um, nav pietiekami daudz laika. Priekšsēdētājs man liedz izteikties, varbūt tik gari, cik es to vēlētos, bet atbildot Kramerkungam. Es domāju, kopumā konkurence nāk par labu. Tā ir laba lieta. Ir fakts, kā Airbus viņam bija jaudīgāks motors, un tam bija priekšrocība attiecībā pret Boeing. Nav nekas neparasts, kā 737 modeļos Boeings gribēja likt jaunu motoru, un tas ir loģiski konkurences pasaulē. Programmatūra parādās ļoti specifiskos gadījumos, kad runa ir par uh, ātriem pārāk aug, strauju pacelšanos un 737 maks bija jauni motori, kas bija smagāki. Un tad no šie apstākļi nebija tieši tādi paši kā iepriekšējiem 737 modeļiem. Nu, lūk, un šī iemesla dēļ tad arī viņi centās pēc iespējas uh, izlīdzināt šos modeļus 737 un tad nu, Boeing izstrādāja šo lietojumu programmu, lai uh, lidmašīnai būtu tāda pati uzvedība, tādos pašos apstākļos arī maks lidmašīnām. Bet e, es varu teikt, ka jā, ka situācija nav apmierinoši. Es tikai varu jums apsolīt, ka vēlreiz mēs padziļinātāk veiksim analīzes attiecībā uz Boeing piedāvāto turpmāk. Un atgriežoties pie jūsu teiktām, mēs parūpēsimies par to, lai ne tikai tehniskā puse attīstībā tiek atbilstīgi veikt, analizējot mm, problēmu saknes un tam līdzīgi, bet mēs parūpēsimies arī par to, lai saistītā apmācība būtu obligāta visiem pilotiem. Tā ir atbilde no dažiem no jūsu minētajiem punktiem. Divi piloti kabīnē mm, ir ļoti laba lieta, jo tādējādi var teikt, ka ir četras acis Tomēr reizēm mm, tas nav labi. Reizēm tīri mm, instinktīvi piloti var eh, dot mm, pretrunīgas norādes lidaparātam. Tamdēļ mēs vienmēr uzskatām, ka viens ir eh, pilots, kas ir pie stūris, otrs atbalsta viņu, bet nevada lidaparātu tajā pašā laikā. Un tad nu ir gadījumi, Lion Air. Pirms avārijas līdzīgos gadījumos varēja atrast risinājumu, bet eh, redzēsim, vai tas bū, bija iemesls, bet nu, to mēs vēl noskaidrosim. Un tad no abiem eh, pilotiem tāpēc ir ļoti nepieciešami pārbaudīt šīs lietas simulatorā, lai viņiem arī ir pieredze strādājot dažādās komandās. Un visbeidzot, godātais priekšsēdētāji kungs, piloti nav šoferi mašīnām. Viņi saņem ārkārtīgi dārgu apmācību, viņi ir. Eksperti lidmašīnas vadīšanā. To starp viņiem jāspēj rēģēt eh, ārkārtas situācijās, kad kaut kas nedarbojas. Tamdēļ arī piloti galvenokārt vajadzīgi, lai novērstu problēmas, kļūdas. Mūsdienās pilots ir viens no drošības elementiem lidmašīnā, un šī iemesla dēļ noteiktos gadījumos pilotiem tiek sniegtas instrukcijas par to, kā rīkoties, ja kaut kas eh, nedarbojas. Es nesaku, ka tas ir Boeing raksturīgs gadījums, bet es paskaidroju arī atšķirības, kad pastāv zināmā mērā. Jā, nu, arī tūki noteikti ir ieinteresēti šajā jautājumā, saka priekšsēdētājs. Tomēr laika nav daudz. Continuez alors. Alors, euh, si ça n'est pas abusé. Euh... Labi, laikam tomēr laiks vēl ir pieejams. Es biju pārliecināts, ka tā vairs neatlika daudz. Labi, tādā gadījumā turpināsim. Manuprāt, Patrik, jā, nu, runa ir par cita veida eksportiem, jā, nu, mm, tomēr mašīnās ir četri pasažieri, ne jau 200 cilvēki. Kīkungs, Vēl es gribētu atbildēt uz Ertunga kunga jautājumu par programmatūru. Es pilnībā jums piekrītu. Ir jauna veida lietojuma programmas, kur nav atrisinātas visas problēmas. Mēs vēlamies atrisināt eh, visas um, problēmas, kad uh, ir kaut kādas kļūdas. Un um, un kad ehm, sistēma nedara savu darbu, un tad jūs vienkārši koriģējat šo konkrēto problēmu. Nezinu, vai izsakos gan skaidri, bet nu varētu to skatīt par ātru risinājumu, ko sniedz Boeing šajā konkrētajā gadījumā. Tātad mums lietojam programmas uh, problēmas, to mēs koriģējam. Ja mēs daram tikai to, tad ar to nepietiek, te es jums piekrītu, bet mēs paredzam padziļināti izpētīt ražojumus ne tikai lietojumu programmām, bet arī lietojumu programmu sasaisti ar fizikālajām sistēmām, kas ir kabīnēm, un arī mm, to, kā iedarbojas cilvēks ar tehniku. Mēs neraugāmies tikai uz lietojumu programmu izmaiņām, bet mēs raugāmies uz visu saistīto un kas aizstāstā to starp iekšējo sistēmas struktūru. Es ceru, ka atbildēs jūs jautājumu. Bet uh, tajā pašā laikā es ceru, ka tās lidmašīnas, kas mm, uh, atrodas uh, uz zemes, un tam tā tad nav tagad atļauts lidot. Vēl jautājums par starptautiskajām tiesībām. Nedzirdēju atbildi, iespējams, ka ASV pārkāpj savas saistības starptautiskajās tiesībās. So, uh, under international law, Starptautiskajās tiesībās visi lidaparāti, kas operē Eiropā, viņiem ir jāgūst mūsu certifikāciju. Nu, drīzāk, vai kuri ir reģistrēti Eiropā. Nevis, kas lido Eiropas gaisa telpā, bet, kā jau es minēju, tad FA gadījumā mums ir divpusējas certificēšanas. Uh, tas ir drošības līgums, kur mēs lielā mērā paļaujamies uz viņiem un otrādi. Un uh, mēs uh, jau vairākus gadus tā strādājam. Uh, tomēr, ja ir bijuši gadījumi līdz šim, ka mūsu pozīcijas atšķirās, tad mēs cenšamies tomēr no pie tā nenonākt. Tomēr Iespējams, tas ir starptautiskajās tiesībās, un nu, tamdēļ, tad, kad es jums saku, ka mēs eh, plānojam padziļinātāk pētīt eh, sistēmas veidu uzbūvi, mēs to arī darīsim, mēs ceram to paveikt eh, sadarbībā ar FAA kolēģiem, bet mēs tiešām cenšamies padarīt savu darbu tik daudz, cik tas ir iespējams. Demontes kundzei vēl viens jautājums. Trešo reizi uzdošu savu jautājumu. Nesapratu, vai šī problēma varētu arī skart citus 737 lidaparātu modeļus. Jums vajadzētu atbildēt šo jautājumu, jo ir ļoti daudz šāda veida modeļu. Vai tas arī tikai mm, šim maks 8 uh, piemērojas? Jā. Yeah. Uh... Tā tad skaidrībai šī problēma, kādu redzējām Lion Air, mēs īsti nezinām, kas notika Ethiopian Air gadījumā iemesls līdzīgas problēmas var būt iespējams tikai 373 maks. Vecākām paudzēm nav tāda pati MKS sistēma, un līdz ar to tas nevar notikt. Šķiet, ka atbildi ir skaidra, saka priekšsēdētājs. Kramer kungs, pēdējais jautājums. Ja turēs pieņemt lēmumu, mēs tomēr pagaidīsim vēl 3-4 gadus, un tad uh, būvēsim jaunu uh, lidmašīnu, kas būtu salīdzināma ar Airbus. Ja tas tiešām tā būtu, tad varbūt, ka konkurence viņi būtu drusku atpalikuši, bet šīs abas katastrofas nebūtu notikušas. Vai jūs man piekrītat? Uh, you know, if, if, um, if Boeing had decided to... Ja Boeings uh, nolemtu, būtu nolēmis celt jaunu lidmašīnu, iespējams, ja viņi sastaptos ar cita veida problēmām, nekad to nevar zināt. 737. Ir visvairāk pārdotākais lidoparāts pasaulē, nu, vairāk kā 50 gadu vēsturi tam aiz muguras. Un tad, nu, nomainīt Eh, motorus. Un, tas nebija domāts kā kaut kas īpaši problemātisks. Bet nu, tas, ko viņi pieņem mm, kā lēmumu, tas ir viņu lēmums. Es nevaru to komentēt. Man ļoti žēl, priekšsēdētājs. Tādā gadījumā pieliksim punktu. Varbūt jums ir kādi noslēguma vārdi. Mans secinājums ir tāds, ka vēlreiz vēlos atkārtot, ka mēs pieņemsim attiecīgus lēmumus, lai aizsargātu Eiropas pilsoņus. Varat uz mums paļauties, ka būsim neatkarīgi no jebkāda politiska, ekonomiska spiediena, kas eh, varētu parādīties. Un liels paldies par jūsu uzmanību! Merci beaucoup, on remercie le directeur. Lielas paldies eh, ģenerāldirektoram un arī viņa darbiniekiem par šo tiešo godīgo sārunu. Cerams, ka būs iespējams izgaismot šo lietu pilnībā arī jautājumos, kas, diemžēl, beig beigās radīja daudz upurs. Lies paldies jums! Ah oui, pardon, pardon, oui, je dois encore annoncer à mes collègues avant qu'ils... Vēl kol, pirms kolēģi dodas projām, man ir jāizziņo nākamās sanāksmes datums - 8. aprīlis, kad notiks nākamā transporta komitejas sanāksme. Lielas paldies, visu labu!